Uh, Dāmas un kungi, lūdzu sāksim mūsu starpparlamentāro sēdi, kurā mēs runāsim par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības energoapgādi. Un es pāriešu uz savu dzimto valodu, proti poļu. Jums ir pieejams tulkojums 25, es atvainojos, 21 oficiālajā valodā. Tāpēc lūdzu uzliekiet austiņas, tātad es teicu 21 oficiālajā valodā, 22 ir mana dzimtā valoda, šodien mums nav pieejams tulkojums uz maltiešu valodu. Līdz ar to, ja vēlaties, varat uzlikt austiņas. Un tagad es jums došu vārdu, es jums došu laiku austiņu uzlikšanai, un kā jau teicu, pāriešu uz savu dzimto valodu. Gudatas dāmas un kungi! Vēlētos no sirds šeit sveikt Francisko Javier Roho Garcijas kungu, kurš šodien piedalās mūsu starpparlamentārajā sēdē. Roho Garcijas kungs ir Spānijas senāta priekšsēdētājs. Un šajā pēcpusdienā mēs tiekamies eh, kopīgi Eiropas parlamenta un Spānijas prezidentūras organizētā sēdē. Es vēlētos šeit sveikt visu dalību valstu parlamentu pārstāvis, un šeit piedalās arī kandidātu valstu parlamentu pārstāvi. Vēl bez tam mums ir uzaicināti divi runātāji, divi runātāji, kuri ievadīs mūsu šās dienas tēmās. Pirmais ir Lī Hančerkungs, kas ir Eiropas likumdošanas profesors Tilburgas universitātē, un otrs ir profesors Marks Vandervoude, kurš ir eh, konkurences likumdošanas un tiesību profesors Erasmus Universitātē Rotterdamā un Londonā. Šeit mums piedalās arī pārstāvi no Eiropas Savienības institūcijām, tas ir Pedro Marina Orības kungs, kas ir enerģijas un eh, pārvadājumu kopienas ministrs Spānijā, un mums būs arī viedokļa apmaiņa ar padomi, ar prezidentūru. Un šeit piedalās arī Žākim Almuņas kungs, kas ir Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Visi sirsnīgi sveicināti mūsu šās pēcpusdienas sēdē. Un e, vairāk no runātājiem debatēs piedalīsies tikai rīt, otrdien. Vēl bez tam mums ir uzaicināta vesela virkne ekspertu un konsultantu un arī presē paredzētajā vietā mums atrodas šobrīd apmeklētāji. Līdz ar to es vēlētos sveikt visus, kur atrodas uzaicinātajās vietās, par to, ka jūs piedalāties mūsu parlamenta darbā. Godātās dāmas un kungi, es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka viena no Spānijas prezidentūras prioritātēm šajā pusgadā bija runāt un darboties kopīgas energopolitikas labā Eiropas Savienībai. Vienot energopolitika Eiropā ir ārkārtīgi svarīga, un to pierāda arī šodien organizētā sēde. Spānijas prezidentūra ir darījusi daudz, un šodienas pēcpusdienas laikā es vadīšu diskusijas kopā ar Spānijas senāta priekšsēdētāju Roho Garcijas kungu, un es vēlētos pateikties Spānijas parlamenta priekšsēdim par veiksmīgo sadarbību šās starpparlamentārās sēdes sagatavošanā. Es uzskatu, ka šī sēde ir ārkārtīgi svarīga, jo mums ir iespēja dalīties viedokļos starp dažādiem parlamentiem, un to ir paredzējis arī Lisabonas līgums. Mēs tiksimies gan šodien, gan arī rīt. Jūs visi esat saņēmuši mūsu fórumu programmu, Un mēs runāsim par Eiropas Savienības kopīgo energopolitiku. Kā to izveidot, kā piedāvāt gan uzņēmējiem, gan valsts sektoram iespējas un kā nodrošināt to, lai dalību valstu lēmumu pieņemšana būtu ilgtspējīga. Vēl bez tam mums ir jāmēģina nodrošināt to, lai iedzīvotāji tiešām saredzētu mūsu pieņemto lēmumu veiksmīgu darbību. Cilvēkiem ir zināms, ka cilvēks sagaida, ka energopiegāde Eiropā būs ilgtspējīga, un tagad vēlētos dot vārdu Spānijas senāta priekšsēdētājam Francisko Javiera Roho Garcijas kungam lūdzu. I o powiedzenie do nas pary słów na początek, wprowadzenie do sesji. Garcijas kungs, varbūt jūs varētu ar pāris ievadvārdos mūs iepazīstināt ar to, ko esat mm, nolēmuši šodien pavēstīt. Buenas tardes. Sveicināti! Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, kolēģi, man patiešām ir liels prieks uh, šodien uzstāties jūs priekšā, atrasties Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē. Šajās dienās mēs uh, tiksimies uh, gan ar Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, lai varētu kopīgi palauzīt galvu par to uh, būtisko tēmatu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs nākotnē, proti energopolitika 21. gadsimtā. Šīs dienas sanāksme atkārtoti parāda, cik būtiski ir sadarbības starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Protams, ir vairāki mehānismi, kas ir atrunāti Lisabonas līgumā. Er, ergo politika ir eh, galvenā sarunu. Uh, eh, galvenais saruna temats eh, šajās dienās, un, protams, nākotnē tā spēlēs aizvien lielāku lomu mūsu sarunās un uh, likumdošanā. Mums vajadzētu padomāt, uh, kā varētu pārstruktūrēt šo politiku un uh, padarīt Eiropas Savienības tautsaimniecības par inovatīvākām un konkurētspējīgākām tautsaimniecībām. Protams, mēs varētu to izteikt kā tādu vēlmi, bet īstenībā tas ir lēmums, kas mums ir jārealizē pēc iespējas ātrāk, kavēties Atteikties mēs nedrīkstam e, ir e, daudz dažādu orgānu institūciju, kas mēģina pārstruktūrēt šo politiku, un, protams, Eiropai ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai varētu pieņemt pēc iespējas labāku lēmumu un varētu izveidot šo kopīgo enerģijas telpu un e, parūpēties par to, eh, lai dzīves līmenis nākamajām paudzēm būtu pietiekami augsts. Protams, enerģija ir ļoti nozīmīgs mūsu politikas pīlārs, un balstoties uz šī pīlāra mēs varam veidot tādas politiskās vadlīnijas, eh, kas ņemtu vērā gan ilgtermiņa, gan eh, īsāka termiņa izaicinājumus. Uh, jāņem vērā tas, eh, ka Eiropas Savienības tautsaimniecības tagad atrodas zināmā starpnācijas periodā, izaugsmas rādītāji nav pārāk iepriecinoši, līdz ar to mums vajadzētu kaut kā šo situāciju grozīt. Vajadzētu parūpēties, lai mūsu tautsaimniecība kļūtu ilgtspējīga, konkurētspējīga un lai tā būtu pietiekami labi līdzsvarota. Tieši šajā kontekstā mums vajadzētu parūpēties par to, lai Eiropas valdības sadarbotos ar Eiropas Savienības institūcijām, rodot jaunus plānus un līdzekļus, kas varētu uzlabot arī energopolitikas galvenos nosacījumus, uzlabot tautsaimniecības konkurētspēju, ilgspēju un arī piedāvāt enerģiju mūsu pilsoņiem ilgspējīgā veidā. Mums ir jādomā par kopīgiem mērķiem, ir jāiegulda daudz pūliņu lai varētu radīt labāku savienojumu skaitu, labāku savienojumu kvalitāti Eiropas Savienībā, lai būtu kopīgie energotīkli un viedāki starpsavienojumi. Tie galvenie mērķi kopīgajā energotīrgu ir jāpapildina šis uh, tīklu sazorojums, lai būtu labāk savienojuma ar uh, kaimiņu valstīm. Uh, Protams, mums ir jābūt arī ļoti izlēmīgiem runājot par energoefektivitāti, par energoapgādes drošību, ir jāizmanto tīrāk energoavoti, lai mēs nebūtu tik ļoti atkarīgi no konkrētām energopiegādātāju valstī. Mums ir jāpadomā arī par uh, vīdes aizsardzības standartu ievērošanu un atjaunīgajiem energoavotiem. Mēs atceramies, ka pagātnē bieži vien enerģija ir uh, novedusi pie konfliktiem, tajā skaitā bruņotiem konfliktiem. Es domāju, mums ir jāmēģina ieviest jaunas tendences šajā jomā, jaunas, tīras um, energorašanas iespējas, protams, varēs radīt jaunas darba vietas, un tas varēs arī turpmāk garantēt mieru mūsu kontinentā. Protams, mums ir jāizveido pietiekām labas struktūras visā Eiropas Savienībā, un es esmu patiešām priecīgs, ka uz šo sanāksmi ir ieradušies arī dalību valstu parlamentu deputāti, un mēs šodien varēsim runāt arī par atsevišķu valstu plāniem, kas ir jāsaskaņo ar Eiropas plāniem. Eiropas Savienība, mēs esam nepieciešami un mums ir nepieciešama Eiropas Savienība, lai mēs varam kā Eiropas kontinents pietiekami droši stāties pretī 21. gadsimta izaicinājumiem. Priekšsēdētāji kungs, dārgie draugi, deputāti, tā ir mūsu kopīgā atbildība gan Eiropas parlamentā, gan dalību valstu parlamentos Eh, veidot ciešas saiknes, runāt par drošu, ilgtspējīgu energo tirgu, par vides aizsardzību un arī par atjaunīgo energoavotu izmantošanu. Tādā veidā arī garantējot augstāku labklājības līmeni Eiropas Savienībā. Es ceru, ka šī sanāksme patiešām būs auglīga, mēs varēsim um, apmainīties viedokļiem, uh, pārdomāt turpmāko rīcības plānu un uh, mūsu labās idejas beigās pārvērtīsies labos darbos. Un, protams, mēs vēlamies uh, mūsu nākamajām paudzēm atstāt labāku pasauli, un viņi varēs novērtēt to, cik vērtīgs ir šis kopīgais Eiropas projekts. Protams, uh, tas ir tas projekts, kas ir uh, ļoti būtisks mums visiem. Paldies, turpiem priekšsādātāja kungs, paldies Garsīs kungam par viņa ievadvārdiem. Vēlreiz sirsnīgi pateicos. Dāmas un kungi! pirms dot vārdu nākamajiem runātājiem. Viņi uzstāsies ar prezentācijām. Man ir tikai daži vārdi, ko vēlējos jums pateikt. Proti eh, daži ievadvārdi attiecībā uz šodien paredzētajām debatēm. Kiego. Jak państwo wiecie... Un uh, uzstāsies uh, Spānijas senāta pārstāvis. Uh, Es vēlējos pateikt, ka Eiropas Savienība sastopas ar milzīgiem izaicinājumiem runājot par kopīgā tirgus pilnveidi. Vienotais Eiropas tirgus ir līdzeklis, kas varēs palīdzēt saglabāt izaugsmas rādītājus un e, palīdzēs mums vērsties pret krīzi. Es runāju par pakalpojumu direktīvu, runāju par standartizāciju Standartizācijas trūkums nozīmē to, ka uh, preču brīva pārvietošanās joprojām uh, nenorisinās pietiekam netraucēt. Mums jārunā arī par intelektuālā īpašuma eh, tiesība aizsardzību. Un vēl kopīgais energotirgus. Eiropas Savienībai ir jābūt spēcīgai energo kopienai, tādai tajā kļūst nākotnē. Ja mēs salīdzinām to, kas notiek Eiropas Savienībā un Ķīnā, protams, situācijas ir visai atšķirīgas. Mums jāsaprot, uh, ja mēs varēsim izskaust savus problēmas, ja mēs gribam tās izskaust, mums pasaules arēnā ir jādarbojas kā vienotai kopienai. Pirms dažām nedēļām kopīgi ar kādreizējo e, komisijas priekšsēdētāju Delora kungu, kas bija komisijas priekšsēdētājs no 84. līdz 94. gadam, mēs runājam par to, ka ir jāizveido jauna Eiropas kopiena, jeb viena tāda institūcija, Eiropas energo kopiena. Mēs vēlētos, lai kas tāds tiktu izveidots, ņemot vērā pašreizējos spēkā esošos līgumus. Mēs neņem, nevēlamies izveidot kaut kādu jaunu orgānu, kas nav paredzēts pašreizējā kopienas arhitektūrā. Lisabonas līgumā pirmo reizi ir runāts par energo solidaritāti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un kopīgo politiku šajā jomā. Īstenībā šis ir pilnīgi jauns politikas pīlārs. Tas ir minēts Lisabonas līgumā. Un mums, protams, šis skelets ir jāpaudzē ar miesu, tātad, lai šī arhitektūra tiktu papildināta ar konkrētiem priekšlikumiem. Cilvēki vēlas, lai viņiem nebūtu jāmaksā pārmērīgas summas par enerģijas rēķiniem, jāņem vērā mēroga ekonomikas, ir Eiropas Savienības tirgus, un, ja mēs vēlamies to spēcināt, un uzskatīt par vienotu veselu, tad energoapgāde varētu kļūt lētāka. Protams, ir vēl citi jautājumi, kas mums ir jāatrisina, piemēram, klimata pārmaiņas. Līdz pat 80% no klimata pārmaiņu ir radušies patērējot enerģiju. Tikai 20% no šīm pārmaiņām ir izskaidrojami ar tērauda ražošanu, ķīmisko vielu ražošanu, cementu ražošanu un tā tālāk. Tātad 80% no mūsu problēmām ir izskaidrojami ar enerģijas patēriju un tos var atrisināt, ja mēs beidzot risināsim šīs problēmas. Tātad, ja runāsim par uh, labāku energo apgādi, ir jāizveido arī tādi energo giganti, lai lai uh, tie varētu investēt energotirgu, bet uh, energotirgu ir jābūt pietiekami stabilam un iepriekš paredzamam. Ir jāatbalsta arī MVU un, uh, protams, uh, svarīgāk par visu ir attaisnot mūsu pilsoņu gaidas. Eiropas Savienības energo kopiena varētu nozīmēt to, ka dalība valstis Eh, varētu parakstīt hartu, kas tām uzliek zināmas pienākumus, bet tajā pašā laikā paredz arī tiesības. Dalība valsts tādā veidā apņemtos ieviest kopīgās politikas vadlīnijas un varētu īstenot Eiropas Savienības likumdošanu konkrētajā politikas jomā. Uh, īstenojot esošo likumdošanu, jo visi, piemēram, esošie risinājumi līdz šim nav tikuši īstenot par 100%. Mēs šeit varētu minēt pirmo un otro energopakotni, otro un trešo energopakotnes atvainojos. Otrā enerģijas pakete tika pieņemta jau pirms dažiem gadiem. Mums beidzot vajadzētu šos lēmumus īstenot. Tādēļ mēs vēlamies, eh, lai būtu iespēja baudīt eh, efektīvu politikas atbalstu, un tas ir jāpapildina ar konkrētiem soļiem, konkrētiem uh, likumiem un rīcību. Protams, ka eksperti varēs par to runāt detalizētāk, bet ir daudz iespēju, kā mēs varētu īstenot šo Eiropas Savienības likumdošanu, veidojot eh, kopīgo energo kopienu. Es um, nemēģinu šeit aiztaisīt kādas durvis, uh, izsvītrot kādas iespējas. Pat negrozot līgumus, mēs varam panākt ļoti daudz, balstoties uz esošajiem līgumiem. Un visbeidzot, man ir četri ieteikumi. Četras jomas, kurās mēs varētu rīkoties visi kopīgi. Runājot, protams, par energopolitiku, pirmām kārtām mēs varētu sadarboties izveidojot rūpnieciskos tīklus, energo glabāšanas uh, ierīces, un uh, šos mehānismus varētu izmantot tad, ja, piemēram, ir krīze, ja ir krī, elektrības krīze, dabas gāzes krīze, nafta un tā tālāk. Tātad, ja ir krīze, tad mēs varam izmantot šos enerģijas uzkrājumus. Un ir gāzes direktīva, kas tiek izskatīta Eiropas parlamentā. Tas ir viens no mehānismiem, kas varētu mums palīdzēt krīzes situācijā. Tālāk, otrā joma, mēs varētu runāt par izpēti, bet tajā būtu pietiekam plašai izpētē. Mums ir nepieciešams jauns tehnoloģijas, jauni risinājumi, jāpadomā par energo taupīgumu. Produkcijai, ražošanai ir jābūt efektīvākai, un mums ir taupīgāk jāizturas pret šo, pret šo resursu to mēs varētu uh, panākt, samazinot fosilā kurināmā izmešus. Īstenībā mēs šādu veidu kurināmo esam izmantojuši daudz gadu garumā, bet mums uh, ir jāpāriet uz citiem energoavotiem, lai varētu samazināt arī siltumnīca efektu radošo gāzu emisijas. Oglekļa piesaists un uzglabāšanas tehnoloģija mums noteikti arī eh, ir jāuzskata par vienu no instrumentiem šajā kontekstā. Tālāk trešā joma, kur mēs varētu sadarboties visā Eiropas līmenī mēs varētu apkopot uh, savus resursus, finansējumu un komisija kopīgi ar uh, lieliem uh, nozars pārstāvjiem varētu runāt par to, kā labāk importēt energoresursus uz Eiropas Savienību. Tagad daudzi lieli uzņēmumi atsevišķi iepērk enerģiju no e, uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tātad mēs īstenībā konkurējam cits ar citu, tas noved pie dažādām, pie tādas rīvēšanās starp dalību valstīm un, zināmā mērā, tas mūs padara vājākus, nevis spēcīgākus. Mēs varam runāt par uh, South Stream, Nabucco, Amber, Jamal, Nabucco projektiem. Uh, Iespēju ir daudz, un, protams, ir norisinājušās diskusijas par šiem jautājumiem, bet mums ir jāsamazina šī spriedze, rīvēšanās, kas pastāv starp dalību valstīm. Un ceturtā sadarbības joma mums ir jāmaina sava attieksme pret enerģiju, tas, kā mēs izturamies. Ir jāpārdomā savs dzīvesveids. Mums ir jātaupa enerģija, un īstenībā tas ir darbs, kas jāveic valdībām, parlamentiem, visiem nacionālajiem parlamentiem. Un es vēlētos arī tūlīt noslēgt savu ievadrunu, bet visu beidzot vēlējos pateikt, ja dalību valstu parlamenti vēlēsies izveidot šādu kopīgo politikas jomu, ja mēs visi varēsim vienoties, ka spēle ir tā vērta, un ka tas nāks par labu pilsoņiem, tad eh, šī energo kopiena ieraudzīs dienas gaismu. Protams, tā ir eh, iespējas vairākas formas, vairāk varianti, vairāki ceļi, pa kuriem ir iespējams iet, bet mums visiem ir jāvienojas par šo kopīgo rīcību, un par to mēs spriedīsim šodien. Tātad eh, apspriedīsies Eiropas parlamenta deputāti ar Nacionālo parlamentu deputātiem, un mēs vēlamies izveidot šādu kopienu nākotnē. Liels paldies, turpin priekšsādētājs, vēlējos tagad savu uzrunu beigt un došu vārdu mūsu runātājiem, ekspertiem. Protams, vēlējos viņus sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentā. Pirmais uzstāsies Marks Fandēra Vaude, viņš ir enerģētikas tiesību profesors Londonā un arī Rotterdamā. Lūdzu, jums vārds. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Uh, savu kolēģi Lī Henča vietā, kurš eh, tepat eh, sēž šeit man aizmugurē. Es gribētu teikt, ka ir ārkārtīgi liels gods būt še, šodien jūsu vidū un eh, stāstīt par mūsu pētījumu par energopolitiku un energo kopienu, ja jūs tā vēlētos to sa tā saukt. Materiāli jums, es ceru, ir izdalīti, tur jūs varat atrast galvenos elementus, kas būs iekļaut mūsu prezentācijā. Un mēs eh, izskatīsim šos eh, slaidus, šo dokumentu tātad pēc kārtas. Pirmām kārtām, kāpēc mēs veicām pētījumu par energopolitiku, jo daudz pētījumu jau ir veikti. Eh, kāpēc mums ir tik daudz pētījumu? Kā jau, protams, norāda jā, priekšsēdētāji, mēs šobrīd esam ārkārtīgi izšķirošā laika brīdī. Mēs iespējams saskarsimies ar jaunu industriālo revolūciju un šķiet, ka šī industriālā revolūcija notiks tieši energosektorā. Tātad tas būtu pozitīvais elements šai pētījumā, bet ir arī daudz, daudz kritiskāk elements šai pētījumā, kā piemēram krīze, ar ko mēs esam saskārušies, ekonomiskā krīze, vidas krīze un tāpat arī atkarība no ārējām piegādēm. Tātad, kā jau tik norādīts, ir pilnīgi skaidrs un nepieciešams darīt kaut ko Eiropas energopolitikas labā. Mēs saskaramies ar diviem jautājumiem. Apskatām divus jautājumus šai ziņojumā. Tātad, vai Eiropa būs vadošajā pozīcijā šajā jaunajā industriālajā revolūcijā, vai tā būs tā teikt kaut kur aizmugurē un sekos tam, ko pārējie pasaulē darīs. Otrs jautājums, protams, ir uh, tāds, ka ir jāsaprot, ka pašreizējie patēriņa uh, veidi un tendences nav ilgspējīgs, tātad jādomā par izmaiņām. Kā jau tas tika minēts, kā jau to Roho Garsiekungs norādīja, ir steidzami jārīkojas. Mums ir programma 2020 Uh, kura jāizpild jau desmit gadu laikā, arī citi kon kontinenti, Ķīna, Indija, ASV, tā tad jāstāsta, ko tie dara, vai mēs viņam, vai mēs tos gribam iedzīt. Tāpat arī rūpniecībā ir arvien jaunas uh, prasības un vajadzības. Tā tad ir jārīkojas. Mūsu pētījums tomēr nav par politiku. Kā es teicu, mūsu pētījums ir tīri no tiesiskā punkta. Tātad tas uh, aplūko dažādas iespējas, kuras jūs, politiķi, vai nu no nacionālo valstu līmenī, vai Eiropas parlamentu līmenī var lemt. Mēs esam aplūkojuši šo tiesisko jautājumu, balstoties uz trīs apakšjautājumiem. Pirmais - kāpēc kaut kas ir jādara, jo mums jau ir Eiropas Savienības energopolitika un mums ir arī Lisabonas līgums. Tātad, kas nedarbojas, kas nav kārtībā ar šo pašreizējo sistēmu? Ja kaut kas nav kārtībā, nedarbojas, tad kas ir jādara, kādu politiskie pasākumu būtu jāparedz? Uh, Un visbeidzot, kādi ir juridiskie instrumenti, lai varētu šādus uh, politikas izmaiņas veikt un īstenot? Tātad pirmais jautājums, par ko kungs, Henčer kungs runās, uh, būs tieši par pašreizējo tiesisko sistēmu. Henčers uh, kundzei vārds paldies. Marka, jā, tātad jautājums bija par to, vai mums ir Eiropas energo politika, vai mums ir nepieciešamie tiesiskie instrumenti, lai nodrošinātu šādu politiku. Un atbilda ir daļēji pozitīva, daļēji negatīva. Mums tik tiešām ir viens eh, konkrēts energo nolīgums, Eiratom nolīgums, bet eh, otrs nolīgums, eh, akmeņogļu un tērauda kopienas līgums, tā termiņš ir beidzies un mums ir palicis vispārējais līgums, tātad uh, Lisabonas līgums, un kā jau priekšsēdētājs uh, stāstīja, tas rada lielas iespējas, jo pirmo reizi mums tagad ir pāns, līgumā, tātad vispārējā līgumā, kurā ir konkrēti aplūkots eh, energosektors, bet vai uz tā pamata mēs varēsim būvēt ambiciozus plānus nākotnē un tādējādi sasniegt eh, zema CO2 patēriņa ekonomiku, kā komisija, teiksim, to cer līdz 2050. gadam, tas ir jautājums. Ja mēs paraugamies atpakaļ un paskatāmies, kas ir noticis pēdējo 20-25 gadu laikā, ko mēs redzam? Redzam, ka ir bijis eh, daudz dažādu eh, tiesisku aktu, bet tie galvenokārt ir tikuši vērsti uz iekšējā tirgus veidošanu. Tātad, protams, cēls mērķis kā tāds, bet Tāpat laikā tas ir bijis tāds kā pašmērķis un ne tik daudz instruments kaut kāda cita mērķa sasniegšanai. Un tikai pēdējo piecu gadu laikā uzmanība ir vērsta uz uh, citiem papildus faktoriem, kā piemēram Eiropas pārvades, es atvainojos, Eiropas uh, tirzniecības sistēmas radīšana attiecībā uz piesārņojumu atļaujām, tāpat arī uh, stingrāku standartu noteikšana. Un, piemēram, veļas mazgājumu mašīnu, efektivitātes uzlabošana, ēku efektivitātes uzlabošana. Tā, tad, kā es teicu, sākotnēji visa virzība bija šī iekšējā tirgus virzienā. Ja mēs skatāmies, cik lielā mērā dalībvalsts ir pildījušas uzliktos pienākums, arī tur, jāsaka, šie sasniegumi nav bijuši tik labi, ir bijuši daudz soda procedūras. Tā tad kopsavilkumā. Vai mums ir Eiropā energopolitika šobrīd? Ja mēs raugāmies, kā pašreizējās politikas mērķi ir izpildīti un sasniegti, mēs varētu teikt, ka mēs šobrīd nesam nodrošinājuši piekļuvi par pieņemamu cenu. Tātad šis aspekts nav pilnībā izpildīts, tāpat arī ilgspējības faktors nav nodrošināts. Tas politiskā izteiksmē nav iestrādāts kā integrēta energopolitikas sastāvdaļa. Tas ir vairāk tāds kā vides aizsardzības. Mēs uzskatām, ka tas noteikti ir jāintegrē energopolitikā. Un visbeidzot, runājot par drošību, tur ir progress, ir soļi spērt uz priekšu, kā priekšsēdētājs teica, būs jauna direktīva, kas arī nonāks parlamenta priekšā. Ir arī krīzes pasākumi, bet vai ar to visu pietiek? Manuprāt, tas ir tāds uh, īstermiņa risinājums šobrīd. Man atbilde ir tāda, ka jā, pagātnē, un līdz šim mēs esam kaut kādu progresu nodrošinājuši, bet tomēr nepietiekam. Paldies, eh, turpina Vandera Valdes kungs. Tātad šie trīs mērķi ir daļēji sasniegti, bet ne konsekventā veidā, un tas noved pie mūsu ziņojuma trīs galveniem secinājumiem. Pirmkārtām, energopolitika, kas mums šobrīd ir tā nav no konsekventa, un energopolitika ir uzskatīta līdz šim kā par tādu papildu jautājumu papildus, teiksim, tirgus eh, politikai un citām. Otra liela problēma ir eh, šīs politikas kapacitāte un spēja nodrošināt rezultātus. Lēmumu pieņemšanas process ir ļoti lēns, tāpat laikā prasības, vajadzības eh, ir ļoti steidzamas. Nav arī pieejams konkrēts instruments, kas ļautu mums konkrētu pētniecību un attīstību un tās sasniegumus vadīt īstajā virzienā un nodrošināt jaunievedumus Visi tā kā mēģina kopēt vienu un to pašu 27 dalībvalstīs, bet tāpat laikā politikas netiek reāli koordinētas. Tāpat arī ticamības, uzticamības mums trūkst. Kā jau mana kolēģi teica, daudz soda procedūras ierosināts pret dalībvalstīm. Tie tā tad ir galvenie uh, secinājumi. Trūkst arī atbalstu no interesētajām pusēm Tātad sākumā tās ir valdības, parlamenti, kas pieņem energo lēmumus, un tikai pēc tam šie lēmumi tiek likt priekšā iesaistītajām pusēm. Mēs domājam, ka tam vajadzētu būt otrādi. Tāpat kā tas bija uh, vecajā tērauda un akmeņogu līgumā, kur tā tad bija šī otrādā kārtība. Tātad varētu teikt, ka salīdzinot ar vecajiem līgumiem, ar veco Eiropas kopienas uh, nolīgumu, no juridiskā viedokļa ir bijusi tāda kā regresīva virzība atpakaļ, nevis virzība uz priekšu energopolitikas jomā. Protams, mēs varam spekulēt par to, kādi tam ir iemesli, bet uh, iemesli ir diezgan daudz, dažus no tiem es tikai gribētu minēt. Pirmais ir uh, tas, ka dalībvalsts joprojām energopolitiku uz, uztver no tāda nacionālā savas valsts viedokļa, un tas, mūsuprāt, novad pie zināmiem trūkumiem. Startautiskā mērogā arī Eiropai trūks tāda spēka eh, sevi eh, parādīt kā tādas kopējas, eh, kā tādu kopēju spēku. Kopējais secinājums ir tāds, energopolitika šobrīd ir sašķelta, fragmentēta, Tā nav konsekventa, tā nav Eiropas politika, bet tā ir 27 dalību valstu diezgan neefektīva politika, tāds kā kopsalikums. Un mums nav garantija, ka mēs kā grupa uh, Eh, tik tiešām būsim nākošās industriālās revolūcijas eh, pašā vidū. Tā tad kaut kas būtu jādara. Eh, paldies, Mark. Turpina Henčers kundze. Mēs domājam, ka ir divas iespējas. Pirmā ir nedarīt neko un nespērt nekādus ambiciozus soļus, kas mūsuprāt ir nepieciešami, lai virzītos uz priekšu. Ja mēs izvēlamies šādu variantu, tad mēs varētu, es domāju, piedzīvot vēl kādu citu krā, krīzi, piemēram, klimatisko krīzi, vai arī mēs ķeramies uh, uh, pie darba un cenšamies uz priekšu jau prognozēt un uh, paredzēt un attiecīgi rīkoties. Tad rodas nākošais jautājums - kāda rīcība būtu nepieciešama? Ziņojumā mēs esam ieteikuši sekojošo. Ja kāda rīcība notiek, tai jābūt ļoti konkrētai energo jomā, jo enerģija ir ārkārtīgi svarīga visai mūsu sabiedrībai, tā ir zināmas uh, iezīmes, kas to atšķir no citiem produktiem un pakalpojumiem, tā ir ļoti neelastīga, piemēram. Un mūsdienās nosacījums pamatpieņā mums ir tāds, ka energopatēriņu vajadzētu samazināt un nevis palielināt, tā tad nav paredzēta izaugsme. Vēl viena cita īpatnī, īpatnība ir uh, tāda, ka Enerģija ir jāpārvada no ražošanas, no ģenerēšanas vietas uz patēriņu vietu, tātad tīkli ir uh, izšķiroši svarīgi šai ziņā. Mums ir nepieciešama konkrēta rīcība, kā es teicu, energojomā, bet ir nepieciešama rīcība arī Eiropas līmenī. Un kāpēc tā? Domāju, no tiesiskā viedokļa ir jau Lisabons līgumā zināmi nosacījumi iekļauti, ka energopolitika ātrāk un apņēmīgāk ir jāvirz uz priekšu, bet ir arī citas jaunas normatīvas prasības, un tās jau minēja arī priekšsādātāja kungs, kā dalība valsts ir uh, apņēmušās veicināt uh, kohēziju un solidaritāti arī šajā jomā. Arī ārējā frontē nepieciešams, lai Eiropa runātu vienā balsī, lai to tā arī uztvertu starptautiskā mērogā. Rīcība nedrīkst būt tikai Eiropas līmenī, bet tā jābūt efektīvai. Ir jācenšas uh, labot tos trūkums, kādus esam konstatējuši agrākajā darbībā. Mums ir nepieciešams būt uh, uh integrētākiem un konkrētākiem lēmumu pieņemšanā, nepieciešami attiecīgi resursi, tātad budžets, kas uh, ļautu pieņemt ticams uh, lēmumus, ir nepieciešama ļoti laba koordinācija pētniecībā un attīstībā. Jāizveido strateģiskās rezerves un visbeidzot jebkurai rīcībai, lai tā būtu efektīva, ir jābūt demokrātiskai. Tā tad ir jāgūst atbalsts no visām iesaistītajām pusēm. Tā tad, ko tas nozīmē šī konkrētā uh, energorīcība Eiropas Savienības līmenī? Mūsu darba grupā mēs identificējām divus pasākumu klāstus. Pirmais, tā teikt, substantīvie pasākumi pēc uh, būtības, un otrs ir politiskie pasākumi. Tātad esam arī definējuši institūcijas, kuriem vajadzētu veikt šos pasākums. Pirmām kārtām, kā es teicu par šiem jautājumiem pēc būtības, substances jautājumiem, pat, ja mēs ziņojumā esam pauduši zinām kritiku attiecībā uz tirgus spēkiem, tad tomēr gal galā Eiropas Savienībā ir iekšējais tirgus, tas ir centrālais mūsu integrācijas punkts, un uh, likvīdi energo tirgi ir uh, viens no galvenajiem mūsu energopolitikas mērķiem. Tomēr Ir nepieciešamas viedas pārvades sistēmas, kurās ir savienotas visas dalība valstis. Tātad ir jānodrošina tāda reāla tehniska solidaritāte starp dalību valstīm, kas ļautu mums piekļūt enerģijai efektīvākā veidā, izmantot atjaunīgos energoavotus, cēnu stabilizācijas un garantijas pasākumi. Gadījumos, kad tirgus uh, spēki neveido nepieciešamo situāciju. Tas ir jāpārdomā. Tālāk energo portfels Eiropā. Tātad tas ir jāveido un jānodrošina, lai mēs nodrošinātu neatkarīgu energo piegādi Eiropai un drošu piegādi. Un tas ir mans pēdējais komentārs no manas puses - krīžu uh, menedžments un kopīga rezervu kontrola. Tātad tas ir ārkārtīgi būtiski. Tālāk runājot par institūcijām, par šo otro aspektu, kas, uh, kurām būtu jāpieņem, uh, jāizveido šie instrumenti, lai varētu darboties pēc būtības. Pirmām kārtām mēs vēlreiz un vēlreiz uzsveram, runājot par iesaistītajām pusēm, ka ir ārkārtīgi svarīgi tieši rūpniecības, eh, rūpniecība un patērētājs un visus pārējos, kas ir ieinteresēti energosektorā, tos ir jāiekļauj šajā lēmumu pieņemšanā. Vienots Eiropas līmeņa regulators tam, manuprāt, vajadzētu nodrošināt šo de facto solidaritāti un visu Eiropas tīklu vajadzētu pārvaldīt vienotā veidā. Tā tad mums ir nepieciešami resursi, lai varētu pārvaldīt šo energopolitiku. Tā tad ir nepieciešams finansējums, kas būtu pietiekami spēcīgs, lai varētu koordinēt un uh, virzīt uz priekšu pētniecību un lai tas viss reāli tiktu īstenots un virzīt mūsu priekšu starptautiskā mērogā. Bet tālāk, kā mēs šos, uh, kā mēs šo situāciju tālāk varam virzīt? Paldies, saka priekšsēdētājs. Es tikai gribu paskaidrot, ka. Jā, laikam atcīmredzot vārdu plāksnītes ir nepareizi izvietotas, saka priekšsēdētājs. Varbūt tās vajadzētu samainīt, lai vārdi būtu pareizi runātāji priekšā. <laughs> Luckily, we know ourselves. Okay. <laughs> we haven't, uh, <laughs> we haven't merged. Jā, paldies. Tā tad lielākais izaicinājums un iespējams visinteresantākais izaicinājums arī parlamentiem gan nacionālā, gan Eiropas līmenī ir uh, sekojoši. Ja mēs gribam risināt šo enerģētikas uz, uzdevumu, tad kāda veida institucionālais ietvars būtu veidojams, kādas iespējas mums ir šai jomā? Vai mēs varam virzīties uz priekšu tikai dažu dalību valstu tikai dažas dalībvalsts kopā, kuras grib rīkoties ātrāk, vai arī mums vajadzētu izmantot jau esošās Eiropas Savienības struktūras, lai dažas dalībvalsts varētu šo procesu virzīt uz priekšu. Tā tad, kā mums vajadzētu definēt tvērumu šai jaunajai energopolitikai, cik ambiciozai tai vajadzētu būt, gan arī no pēc būtības un arī no institucionālā aspekta. Un kā šīs ambīcijas sasniedzot, mēs varētu izmantot to, kas mums jau ir, tātad jau to esošo tiesību kopumu, akī komunitēr, visus lēmumus un visus tiesību aktus, kas mums ir, ko mēs jau izstrādājuši un pieņēmuši pēdējo turpat vai 60 gadu laikā. Tātad tie ir ārkārtīgi būtiski jautājumi. Tātad mums ir četras galvenās iespējas. Tātad virzīties uz priekšu institucionālā veidā Mums ir arī Lisabonas līgums, šis 194. Uh, pāns, jaunais pāns, kas uh, stiprina Eiropas Savienības uh, kompetenci šajā jomā. Tāpat arī tā sauktā pastiprinātā sadarbība 20. pāns līgumā. Vai arī mēs varētu sākt izveidot jaunu nolīgumu, energo nolīgumu. Un visbeidzot, mēs varētu paredzēt tādu pragmatisku sadarbību Schengens līguma ietvaros vai sekojot tam šim piemēram. Tātad tā varētu būt tāda pragmatiska sadarbība. turpina Vander Vūdskungs. Lisabonas līgums, protams, ir pirmais un svarīgākais uh, punkts, kur energo politikai piešķirt daudz lielāku nozīmi nekā agrāk. Tomēr Ir arī daži negatīvi aspekti, piemēram, piekļuva resursiem un uh, nodokļu aplikšana. Tātad nodokļi tas nav ietverts parastajās procedūrās. Tātad joprojām ir uh, vienprātīgi jāpieņem lēmumu attiecībā uz nodokļiem. Solidaritāte arī nav definēts kā viens no galvenajiem mērķiem, un mums ir zināmas šaubas arī par uh, dažiem tādiem juridiski raksturus ķēršļiem, ko mēs esam atraduši vecajos līgumos, piemēram, attiecībā uz iespēju izveidot Eiropas uh, aģentūru, tā sauktās Meroni gadījums lieta. un Eiropas Savienībā netiek dots nekādas ārējas pilnvaras. Tātad ir zinām uzlabojumi, bet mēs domājam, ka šis pāns 194 novadīs pie jaunām radikālām izmaiņām, un šī fragmentācija, sašķeltība tomēr saglabāsies. Eiropas Savienības līgumā ir paredzēta arī šī pastiprinātā sadarbība, ka deviņas, tātad minimāli deviņas dalībvalsts var virzīties uz priekšu ātrāk. Arī tas ir uzlabojums sasniegums, kas, starp citu, pastāvēja arī iepriekšējos līgumos, iepriekšējā līgumā, bet šajā gadījumā šie nosacījumi, balstoties uz kuriem deviņas dalībvalsts drīkst virzīties uz priekšu, ir diezgan tādi smagi, stingri. Protams, mēs zinām, ka tur ir arī juridiska rakstura problēmas. Viena no šīm problēmām ir tātad jautājums, kāda ir Eiropas institūcija loma un tieši Eiropas parlamenta loma šajā pastiprinātajā sadarbībā, vai šīs pastiprinātās sadarbības pilnvaras ļauj dalību valstīm, kuras virzās uz priekšu, pilnībā izmantot institūcijas arī starptautiskā mērogā, vai arī viņām ir kādas papildus tiesiskas pilnvaras. Tātad šie ir jautājumi, kas ir jārisina, izmantojot šo 194. pantu. Tātad tas jau ir solis pareizā virzienā, bet tas eh, tomēr vēl nav panākuma garantija. Protams, ka vieglākais no juridiskā viedokļa, un es nesaku no politiskā viedokļa, bet no tiesiskā viedokļa būtu vienkārši ņemt visus pasākumus, kas ir identificēti iestrādātos jaunā līgumā, un uh, Uh, nolikt šo līgumu tātad pašā Eiropas Savienības darbības pamatā. To varbūt varētu uzskatīt par tādu kā politisku sapņošanu, bet mums tomēr ir monetārā savienība, kas ir uh, šobrīd līguma ietvaros iekļaut, un es domāju, ka līdzīgu risinājumu varētu paredzēt arī energo kopienai. Tā tad mēs varētu li uh, lietot šādu juridisko opciju. Tā, protams, ir ļoti interesanta, bet diezgan grūti varbūt realizējama. Tālāk mēs nonākam pie šīs pragmatiskās iespējas. Tātad, ka mēs izveidotu tādu kā Schengens tipa vienošanos. Ir dažni dažādi varianti, ja mēs runājam par pragmatisku pieeju. Nu, piemēram, varētu izveidot mehānismu, kas nodrošinātu sadarbību reģionālā līmenī, lai būtu uh, šī reģionālā tirzniecības platforma, tīkli, lai tiktu veidoti. Tad būtu tāds nolīgums par reģionāliem tīkliem. Šādā veidā būtu arī attiecīgs finansējums un stimuls pētniecībai un attīstībai. Un visus šos jautājumus varēs risināt reģionālā līmenī. Vēl viens pragmatisks variants būtu padomāt par to, kas šajā jaunajā līgumā būtu obligāts un kas būtu fakultatīvs. Piemēram, dažāda veida partnerības, sadarbības koalīcijas gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan arī Eiropas Savienības valstu un citu valstu vidū. Tātad pragmatisko pieeju ir diezgan daudz. Un mēs varējām redzēt arī, ka šādas pieejas ļoti labi darbojas. Ja mēs atskatāmies uz tā saucamo Schengenas metodu, kas diezgan veiksmīgi darbojas, šie varianti ir tā saucamie kompromisa varianti, kas ļaut nodrošināt progresu zināmā mērā, bet ne visos uh, veidos, ne visos elementos, kas mums ir vajadzīgi. Un tagad runāšu par optimālo risinājumu mūsuprāt, kas būtu jauns nolīgums par enerģētiku kas veidot jaunu enerģētikas kopienu. Mūsuprāt, šāds risinājums būtu optimāls, jo tad varēs risināt enerģētikas jautājumus atsevišķi un pilnīgi visās jomās, par kurām ir informācija mūsu ziņojumā. Uh, varēs arī izmantot opt-in vai opt-out iespēju, vai nu piedalīties, vai nu nepiedalīties. Un tas nozīmē, ka uh, visas dalību valstis noteikti drīksties, drīkstēs līdzdarboties, bet katra varēs arī atte, atteikties. Tad mums ir jāizmanto supranacionālā pieeja, kas jau tagad eksistē Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka būs starptautiskā organizācija. Un vēlreiz un vēlreiz mūsu ziņojumā tika atzīmēts, ka jauns pamatlīgums nekadā gadījumā neiznīcinātu to, kas jau ir padarīts 50, 60 gados, kopš eksistē Eiropas kopienas likumi. Notiks sarunas par jauno līgumu, tas, protams, prasīs laiku un daudzus pūliņus, un jūs atcerāties, kā mums gāja ar Lisabonas līgumu. Parakstrīšanu visticamāk šobrīd esam mazliet noguruši no. Nu, sarunām par līgumiem, līdz ar to visticamāk šāda veida līgums, par ko es, mēs runājam, netiks parakstīts tuvākajā laikā. Lūdzu, Marka. Nu jā, kā jau dzirdēju, Lī, dzirdēt no Lī, mēs juristi noteikti uzskatām, ka vajag jaunu instrumentu. Mums šķiet, ka vislabākais variants ir radīt kaut ko jaunu. Tad taču esam realisti un uzskatām, ka drīzāk ir jābūt konkrētam ceļam, jābūt starp posmiem, konkrētiem soļiem, pragmatiskiem soļiem. Un šādā veidā varēs izveidot Eiropas energokopienu. Tad kādi soļi ir vajadzīgi? Mēs uzskatām, ka Schengenas tipa modelis būtu visloģiskākais. Un tad tā doma būtu tāda - izveidot ceļakarti, tādu darba plānu, un tad tās dalību valsts, kas gribētu piedalīties, varēs vienoties par konkrētiem soļiem, uh, Kad šis solis ir izpildīts, tad ir nākamais. Un tad katra dalība valsts varēs darboties dažādā, dažādās grupās, bet būtiskākais ir, ka šai grupai būs viens mērķis. Un gala mērķis, protams, ir izveidot kopīgu Eiropas Savienības politiku. Mūsu ziņojumā esam nākuši klajā ar konkrētiem piemēriem attiecībā uz Schengenas tipa nolīgumiem, un politika, politiķi var ņemt vērā. Nu, piemēram, var izveidot tādu energotīklu un Lī paskaidros, kāpēc šāds risinājums ir vajadzīgs. Ziņojumā ir teikts, ka energotīkls, kas varētu būt balstīts uz līguma, mēs to varam izmantot kā vienu no pamata akmeņiem, veidojot vienoto kopienas energotirgu, un uh, Skotijā saule nespēja tik, tik daudz kā Spānija, Pateiks no Skotijas ļoti labi to zina, un tas nozīmē, ka tās valstis, kurās ir citi resursi, varētu padalīties. Piemēram, dienvidos ir saule, mums savukārt vairāk vēja, bet jebkurā gadījumā visi resursi ir izmantojami, ja vien pastāv tīkls, tā saucamais gudrais tīkls, kurā varētu ieplūdināt enerģiju, kas ir saražota no atjaunojumiem resursiem. Jau tagad mums ir diezgan labs precedents, sadarbībai, un šajā sadarbībā piedalās ne tikai Eiropas Savienības valstis, bet arī ar kaimiņiem, un mums ir šis nolīgums, kurā jau ir sadarbība gan tīkla līmenī, gan arī regulatīvā līmenī, un funkcionē viss ļoti labi pāri robežai. Un tad šis risinājums nozīmētu arī to, ka ir jānodrošina labāka koordinācija arī starp regulātoriem, tad ir jāveido jaunā energoaģentūra ACER, un 2011. gada martā šī aģentūra sāks darboties. Šādā veidā tiks veicināta sadarbība, bet, protams, mēs varam darīt arī vairāk un pat ātrāk. Tas nozīmē, ka lielāku integrācijas līmeni mēs varētu panākt, ja izveidos neatkarīgu aģentūru vai pat vairākas neatkarīgas aģentūras reģionālā līmenī un Eiropas Savienības līmenī, kas būs atbildīga par tīkla sadarbības nodrošināšanu. Um, jā, tas ir viens no piemēram, kā var darboties Schengena tipa modelis. Taču varbūt arī citi varianti, tā saucamais enerģētikas vai energofonds, kas savukārt koordinētu pētniecības un attīstības pasākumus Ja kāda dalība valstis grib, kādas dalība valstis gribētu uh, piedalīties kādā projektā, ko paši nevar finansēt, tad attiecīgi šis fonds varētu nodrošināt arī finansējumu. Mēs visi skaidri saprotam, ka naudas nekad nepietiek, un līdz ar to varam šādā veidā nodrošināt finansējumu, un mums šķiet, ka, ja tiks veidot šāds fonds, tad tas būtu jāfinansē ar tiešām budžeta asignācijām, nevis no valstu nacionālajiem budžetiem. Un tad viens no veidiem varētu būt uh, iegūt līdzekļus no dažādu uh, aiz, piesārņojumu certifikātu tirzniecības vai arī uh, izmantojot iemaksas, ko maksā transporta līdzekļi iebraucot pilsētā. Šādā veidā varam finansēt šo fondu. Nu, kā jau pieminēja Bozaka kungs, mēs arī izskatām iespēju nodrošināt sadarbību attiecību uz gāzes iepirkumiem starptautiskajā tirgu. Lūdzu, kolēģi, paldies, Mark! Nu, šeit varbūt varētu arī ļoti pragmatiski nodrošināt sadarbību un veicināt šo sadarbību. Un, protams, nekādā gadījumā neviens mums neliedz noslēgt energo līgumu nākotnē, bet jebkurā gadījumā mums ir jārisina jau tagad vairākas problēmas. Kā pieminēja Buzika kungs, jau tagad dalību valstis sacenšas savā starpā, lai noslēgtu izdevīgākus līgumus ar piegādātājiem, kas ir no trešajām valstīm. Un jau tagad redzam, ka ir dažādi projekti uh, ziemeļos, dienvidos, austrumos, rietumos un bieži vien uh, nāk no tā paša avota un konkurē savā starpā. Un līdz ar to viens no veidiem, ko mēs varam darīt, ir uh, izveidot tā saucamās gāzes iepirkuma grupas. Protams, ņemot vērā līguma principus, piemēram, konkurences principus. Un mana rekomendācija būtu nepretoties esošajiem principiem. Un uh, tagad mūsu secinājumi. Mūsu pētījums ir pagaidām vienkārši esošās politikas apkopojums. Mēs runājam par dažādiem variantiem. Protams, jebkurš no variantiem uh, prasa zināmu piepūli, un tīri politiski ir ļoti loģiski saņemt šādu informāciju, un politika, protams, ir jūsu darbs. Tas, ko mēs gribējam panākt, ir piedāvāt dažāda veida opcijas, variantus, runāt par kopīgo vīziju, par kopīgo politiku, un varbūt ar laiku varētu izveidot Eiropas energo kopienu. Kā jau pieminēja Bozika kungs, liels paldies jums, ka jūs uzklausījāt mūsu prezentāciju, un paldies abiem priekšsādētājiem par ielūgumu, par iespēju šeit piedalīties. Un tagad, ja vien jums ir jautājumi, labprāt atbildēsim. Paldies par šo prezentāciju, bija ārkārtīgi interesanti. Un tagad līdz priekšsēdētājs Javier Roho Garcia kungs, jūs varētu uh, tagad uh, vadīt nākamo sanāksmes daļu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Sākšu vispirms ar pateicības vārdiem mūsu viesiem, kas ir ieradušies Vander Volve kungam un Henšers kundzei. Mums tiešām bija ārkārtīgi interesanti uzklausīt viņu sniegto informāciju un pastāstīšu jums, kolēģi, kādā veidā mēs strādāsim pēcpusdienā. Tie no jums, kas vēlētos piedalīties diskusijā, jums ir jāaizpilda veidlapa, tad mēs jums ļausim izteikties. Domāju, ka jūs ļoti labi zināt, kādā veidā darbojas mūsu sistēma. Un tad, kad būsim apkopojuši jūsu uzvārdu sarakstu, tad ļausim izteikties katram no klātesošiem deputātiem trīs minūtes, gan valsts parlamenta deputāti varēs izteikties trīs minūtes, gan arī Eiropas parlamenta deputāti. Tad jums ir arī uh, zilā karte, kas ļaus uzdot jautājumu. Jautājumu uzdošanai jums ir 30 sekundes, un tad persona, kurie jūs uzdosiet šo jautājumu, varēs arī atbildēt. Lūdzu. Domnilor președinți, stimați eh, parlamentari. Eh, eh, paldies. Cienījamie parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu pārstāvi, dārgie kolēģi, kā jau tas tika iepriekš teikts, enerģētika ir vissvarīgākā Eiropas problēma, ar ko Eiropas sastopas šodien, jo Eiropā šodien valda ekonomiskā recesija, draud eh, resursu izsmelšana un eh, tāpat arī ir zinām klimatisko izmaiņu draudu. Tātad tas viss rada tādu sarežģītu situāciju, kurā Eiropai nepieciešams veikt atbilstošas lēmums un pasākums, lai risinātu visu šo situāciju. Bet krīzes eh, brīdis arī ir liela iespēja brīdis ir liels pieprasījums pēc, il, pēc ilgspējīgiem un atjaunīgiem energoavotiem, tāpat arī zaļiem energo uh, veidiem, lai varētu tātad uh, tālāk attīstīt uh, industriju, balstoties, kā jau es teicu, uz atjaunīgiem energoresursiem un vidē draudzīgām tehnoloģijām, kas varētu mums nodrošināt labāku, izdevīgāku vietu starptautiskajos tirgos. Eiropas Savienība ir jau veikusi, zinām, regulāciju energosektorā un ir izveidojis iekšējo Eiropas energotirgu. Tāpat arī Eiropas Savienībā notiek cīņa pret klimatiskajām izmaiņām, bet, diemžēl, pagaidām ir tikai uh, nacionāla līmeņa lēmumi. Un uh, jāsaka, ka tie ir bijuši ļoti fragmentāri un nav risinājuši šo galvenos eh, mērķus un reizēm ir radījuši tādu konfliktu situāciju iekšējā tirgu. Tenía la palabra usted por 30 segundos. Ok. Țin să menționez faptul. Labi, tā tad eh, es gribēju teikt, kā jau Buzekungs eh, norādīja, ka es eh, piekrītu šiem pasākumiem, kas jāveic, lai izveidotu Eiropas kopīgo uh, energotirgu un kopīgo energokopienu. Man ir daudz, kā saka, tauku, daudz ko vēl teikt, bet es ceru, ka man vēl būs cits iespējas mūsu darba laikā. Paldies! Uh, je pense, uh, oh, oh, sorry, I won't stay in English. Um, your comments, we have great, very great. Jā, paldies par jūsu komentāriem. Manuprāt, tie pēc būtības atbalsta to, ko mēs arī teicām, ka šobrīd nacionālajie risinājumi tiek meklēti šai kopīgai problēmai. Tas, ko jūs pieminējat, es dzirdēju, ka jūs ļoti uh, daudz runājat par tirgus spēkiem, par tirgus darbību. Jā, mēs uzskatām, ka tirgus ir jāizmanto, jo gal galā tieši tirgus ir tas, kas mums sniegs vislabākos rezultātus. Tā pašā laikā uh, Šie tirgus spēki ir jāveido. Un tad izmantošu tādu izteicienu, ka mums ir jābūt ļoti cītīgai pieejai, ņemot vērā to, ka šobrīd ir ļoti sarežģīta situācija. Kolēģi, jā, jūs runājat par to, ka ir jāizvaras no konflikta situācijām. Mums šķiet, jā, ka šobrīd jau mums ir labi piemēri tam, kādi var būt ļoti labi risinājumi komisijā Piemēram, šobrīd Nabuko projekts, un tur ir vairākas valsts, ne tikai Eiropas Savienības valsts, bet arī kandidātu valstis. Un šobrīd tiek meklēts labs risinājums, kas būtu pie, pieņemams visiem, nevis vienkārši nogaidīt, līdz, līdz sāksies konflikts, un tad mēģināt risināt konfliktu. Un tāpēc arī šī pieeja ir ļoti veiksmīga, ja tīpaši mēs runājam par ārēju politiku, labāk būtu izvairīties no konflikta un veicināt sadarbību. Tāpēc arī varu atbalstīt jūs komentāru. Paldies! Lielas paldies! Cienījamie kolēģi, ja jūs vēlaties runāt, tad mēs jums dosim trīs minūtes, lai izteiktos, bet tad lūdzu pierakstiet savu vārdu attiecīgajā anketā, tad mēs ļausim jums izteikties. Taču, ja jūs Izmantojot zilo karti tikai 30 sekundes jautājumiem. Lūdzu, Bartitis kungs. Thank you, the president. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Vispirms es eh, vēlētos apsveikt tos, kuri organizējuši šo starpparlamentāro fórumu. Šobrīd mēs runājam par visu Eiropas energopolitikas un energotirgus izveidi, un es vēlētos atgādināt, ka Eiropas parlamentam ir svarīga loma spēlējama šajā svarīgajā procesā. Vēlētos pateikties arī Buzeka kungam, kurš ir pierādījis skaidru apņemšanos runāt par drošu, vienotu un kopīgu Eiropas Savienību. Vēlētos pateikties arī Spānijas prezidentūrai par paveikto darbu. Mums visiem priekšā ir daudz uzņa, uzdevumu un to veiksmīga atrasināšana būs atkarīga no mūsu darba. Es tiešām ticu, ka šo pēcpusdienu darba grupās mums būs ļoti auglīgas diskusijas, un es domāju, ka šo diskusiju rezultāts nenovedīs pie tā saucamās divu ātrumu Eiropas atkārtotas izveidošanās. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Priekšsēdētājs, paldies! Tagad es eh, došu vārdu pārstāvim no Itālijas parlamenta, un tā ir Mastra Mauro kundze lūdzu. Trīs minūtes. Paldies! Paldies, priekšstādātāja kungs! Vispirms es vēlētos pateikt savu patieso prieku par to, ka Eiropas parlaments ir organizējis šo, šo fórumu. Tas ir skaidrs pierādījums tam, cik ļoti energo jautājums ir svarīgs Eiropas Savienības politikā un dalību valstu politikā. Un tas ir pierādījis arī to, ka visi šobrīd izprotam, cik svarīgi Eiropai ir darboties strateģiski energo kopienas izveidošanā. Mēs saprotam, ka jaunatīstības un ātri attīstošo valstu klātbūtne energo tirgu vai energo ražošanā ir būtiska, bet tas palielina arī konkurenci. Tas noved pie tā, ka šobrīd ekosistēmas izjūt milzīgu spiedienu, to mēs redzam Meksikas līcī, un runājot par energo importēšanu, tam var būt tādas sekas, kuras šobrīd mēs nevaram paredzēt. Tas pats attiecās arī uz klimata politikas saslēgšanu kopā ar energo politiku. To pierādīja arī grī, gāzes krīze starp Ukrainu un Krieviju, un tas ir pierādījis, ka Eiropa energopiegādes ziņā ir samērā jūtīga, samērā riska, riskanta. Runājot par Eiropas Savienības institūciju lomu, tad mums ir jāmēģina padziļināt un paplašināt visas iniciatīvas, lai nodrošinātu energodrošību. Pie tam energodrošība par adekvātu cenu. Ir pilnīgi skaidrs, ka energo piegādes avotu dažādošana ir viens no galvenajiem pamatakmeņiem. Un vēl viens no pamatvaļiem būs tāds, ka mums ir jārunā par jauno tehnoloģiju izmantošanu, par to, kā mēs varētu vairāk taupīt enerģiju un par to, kā labāk sadarboties ar trešajām valstīm. Tas pats attiecās arī uz siltumnīcas gāzu izmešiem. Dalību valstu centieni uh, koordinācijas ziņā kopā ar Eiropas Savienības iesaistīšanos būs nepieciešami, bet tas prasa solidaritāti. Vēl bez tam mums vajadzētu izveidot tādus mehānismus, kuri liktu šķēršļus energopiegādes bloķētājiem. Vēl bez tam mums ir jānodrošina uh, dažādo energoresursu, dažādu energo, jaunu energoresursu izveidošanai atvēlētais budžeta palielināšana. Un vēl bez tam mums ir jānodrošina tas, ka Eiropas Savienība finansē arī daļu no energotīku veidošanas. Pasākumi tā saucamajā energopakotnē šobrīd ir iestrādāti to mērķu, izstrā, iz, to mērķu izpildēji, kas ir domāti energopolitikas nodrošināšanai, un ir jādomā arī par mazāk vidē kaitīgu energoavotu izveidi. Runājot par sadarbību starp valstīm, kuras ražo enerģiju, tas ir ārkārtīgi būtisks nākotnes moments. Eiropai šeit ir svarīga loma spēlējama pie tam ne tikai Eiropā, bet arī globālā līmenī. Tas ir saistīts ar energo pieprasījumu palielināšanos, kas tuvākajos gados tikai pieaugs. Priekšsēdētājs, paldies! Mastro Mauro kundzei. Mēs tagad vārdu dosim tiem, kur ir pierakstījušies runātāju sarakstā. Tiem būs prioritāte. Pēc tam mēs dosim vārdu atbildēji, un tagad dodu vārdu Francijas Nacionālās asamblējas pārstāvim Leklērkungam. Lūdzu! Paldies, cienījamie kolēģi! Energodrošība ir izšķiroši svarīga Un uh, tieši tāpēc es pilnībā piekrītu iniciatīvai, ko jūs esat uh, paziņojis, Buzek kung, kungs. Tātad, kā es teicu, energo politika ir izšķiroši svarīga, bet tāpat laikā joprojām nav panākt pietiekam konkrēti rezultāti. Kopš 2000. gada ir notikušas vairākas krīzes ar uh, gāzes piegāzēm no Krievijas, ir svārstījušās uh, energo cenas, uh, Tātad tas viss tikai parāda, cik liels risks ir saistīts ar Eiropas uh, energopolitiku. Uh, Eiropa uh, um, importēs 100% uh, naftas un 60% gāzes uh, resursu, un tas parāda, cik, cik tas viss ir svarīgi. Uh, Tāpat arī uh, ņemot vērā klimatiskās izmaiņas, ir uh, pēc iespējas jāpāriet uz zēmu CO2 izmešu uh, tehnoloģijām. Tātad pirmkārtām ir nepieciešams dažādot resursus un piegādes. Runājot par gāzi, ir jāatceras dažādu Eiropas gāzes vādu intereses, Nord Stream, South Stream, Nabucco, bet jādomā arī par citiem risinājumiem, piemēram, par metāna termināliem atjaunīgie energoresursi ir jāizmanto, jāattīsta, un tas šobrīd ir viens no klimata aizsardzības politikas galvenajiem mēķiem. Kodolenerģijai arī ir ļoti būtiska loma, bet uh, um, valstīm, protams, pašām ir vēl jāizvērās, kādus energoresursus tās izmantos atbilstoši Lisabonas līgumam. Jāatcerās, ka Kodola enerģijai var būt ļoti būtiska loma samazinot CO2 izmešas, un tā ir lieta, kas skar mūs visus. Vēl viens ļoti svarīgs energodrošības aspekts eh, saistībā ar trešajām pusīm ir tāds, mums ir nepieciešama tāda patiesa, reāla Eiropas energodiplomātija. Kā jau gāzes eh, krīze parādīja 2009. gadā, ir nepieciešams eh, krīzes pārvaldības un novēršanas mehānisms. Eiropas uh, Lietu komisija mūsu Nacionālajā asamblējā nesen apstiprināja regulas priekšlikumu par eh, gāzes apgādes eh, drošību, eh, kas paredz zināms solidaritātes mehānisms starp dalību valstīm. Tātad, lai varētu to visu panākt, ir jāspēr svarīgi soļi tīri arī tīkla izveidošanas ziņā, un par, par, nepieciešams arī papildus finansējums, un ir svarīgas reģionālās uh, iniciatīvas, un ar interesi mēs gaidām šo jauno infrastruktūras pakotni, par ko ir paziņojusi Eiropas komisija. Runājot par uh, līguma izmaiņām, kā jau tas tika pārunāts, es gribētu teikt, ka es esmu ļoti negatīvi noskaņots pret jaunu līgumu. Uh, Es eh, strādāju konventā, kas eh, izstrādāja šo Eiropas līgumu, eh, un mēs jau zinām, kāda tur bija problemātika. Es domāju, ka ir jāstrādā ar pašreizējo esošo līgumu, ir jāizmanto pastiprinātā sadarbība, bet katrā ziņā nepieciešama spēcīga politiskā griba. Un tātad tas ir galvenais priekšnosacījums, lai varētu uh, nonākt pie reālas uh, energopolitikas. Un vēl gribētu teikt, ka es piekrītu iniciatīvai, ko ir izteicis Buzek kungs un Žakta Lorkungs. Paldies! Gracias, Continuación... Paldies! Un eh, tagad es dodu vārdu Rosī kungam no EFD politiskā parlamenta grupas priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kur šobrīd ir ieradušies uz šo fórumu, lai diskutētu par ceļā uz vienotu energo kopienu 21. gadsimtā. Piemēram, oficiālie dekuma dokumenti nav tikuši pārtulkot itāļu valodā, un man tiešām ir žēl, ka multikulturālā un daudzvalodu vidē mēs nespējam nodrošināt tulkojumu. Jā, bet šodien mēs runājam par to, lai rastu kopīgu un vienotu energopolitiku visiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valstīm, un lai piedāvātu enerģiju tirgu par adekvātām cenām. Mēs nevaram adekvāti attīstīties, ja enerģijas cenas dažādās dalību valstīs atšķiras. Ja mēs esam nodrošinājuši brīvu iedzīvotāju preču un pakalpojumu pārvietošanos, tad tam pašam ir jātiecās arī uz enerģiju. Vēl bez tam, padomājot par gāzes un fosīlo degvielu piegādes avotiem, tad eh, mums ir jānodrošina cenu samazināšanās, jānodrošina energodrošība un vairāk jāiegulda zinātnē un pētniecībā. Mums ir jādomā par vidē draudzīgāku tehnoloģiju izveidi. Vēl bez tam kamēr vien dalību valstis būs nošķirtas un darbosies atsevišķi, mēs nevarēsim nodrošināt visiem Eiropas iedzīvotājiem vienādus apstākļus. Nemaz nerunāsim šeit par tiem trūkumiem, kuri ir trešajās valstīs, energopiegādātāju valstīs, šeit tika pieminēta Ķīna, Indija, Brazīlija. Mums tomēr jāsakārto arī savas mājas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzlikt nodevu tām precēm, kuras tiek importētas no trešajām valstīm un kuras nav ražotas vidē draudzīgā veidā. Nākamais eh, pavisam drīz notiks pasaules valstu un vadītāju tikšanās klimata un enerģijas jomā, un mēs nedrīkstam pieļaut tikpat negatīvus rezultātus, kādus redzējām Kopenhāgenā. Mums ir jāpieņem saistošs dokuments, un es nedomāju, ka tas ir tikai sapnis un vīzija. Ja šī galotņa tikšanās vēlreiz izgāzīsies Meksikā, tad sekas ir neparedzamas. Eiropas parlamentam ir jāuzņemas vadošā loma, ja ne Eiropas parlamentam, tad vismaz Eiropai. Lisabonas līgumam ir jāstājas spēkā visās tās jomās. Pasaula var akceptēt Eiropas vadošo lomu. Mēs dzīvojam krīzes apstākļos. Eiropai ir jābūt flagmanim. Ja mēs konkrēti nedarbosimies, tad eh, nezinu, pie kā tas novedīs. Buzekkungs. Es vēlētos redzēt, lai Eiropas Savienība sagatavotu dokumentu, kurā tiktu runāts par kopīgu Eiropas Savienības energopolitiku. Es uzskatu, ka mums ir jārunā par visu valstu sadarbību, un šim tekstam, šādam dokumentam vajadzētu būt par pamatu tālākai sadarbībai. Mēs runājam par galotņu tikšanos, un es domāju, ka mums ir jārunā par Eiropas Savienības kopīgu energopolitiku. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad es e, dodu vārdu Vitbrota kungam, kurš pārstāvēs e, Polijas senātu. Priekšsēdētāja kungs, paldies! Godātie kolēģi! Es ar ārkārtīgi lielu interesi uzklausīju abus mūsu vieslektors un pilnībā piekrītu viņu teiktajam, ka šobrīd katrai dalību valstī ir atsevišķa energopolitika, bet kopīgas nav. Jeržī Buzek kungs jau pieminēja, ka mums ir jāizveido kopīga energopolitika Eiropai. Pēdējo gadu pieredze pie, pilnīgi skaidri pierādījusi, ka energopiegādes problēmas Eiropā nemazinās. Pie tam šīs problēmas neskar tikai un vienīgi avīžu pirmās lapas, tas skar mūsu ikdienas dzīvi. Runāsim par manu valsti, Poliju. Mums šobrīd nav izdevies rast risinājumu, kas būtu Eiropas solidaritātei atbilstošs. Situācija Eiropā neuzlabojās. Arī komisijai šeit vajadzētu spēlēt būtiskāku lomu un aktīvāk darboties konkrētu iniciatīvu izstrādē, kuras eh, būtu atbilstošas laikam un nevis būtu jau novecojušas. Šeit es vēlētos pieminēt energo infrastruktūras. Vienotā Eiropā mums ir nepieciešami efektīvi, tūlītēji, kopīgi risinājumi, lai izveidotu vienotu energo kopienu 21. gadsimtā. Mums ir jānodrošina energo piegādes eh, drošums, konkurētspējīgos apstākļos, jo tikai tādā veidā Eiropas Savienība pāries no runām pie darbiem. Mums ir nepieciešams izstrādāt deklarāciju, piemēram, Eiropas parlaments varētu izstrādāt deklarāciju par to, kurš iegūtu un kurš zaudētu vienotā energo kopienā. Es domāju, ka zaudētājs nebūtu neviens. Tādējādi dalību valstis varētu darboties uz solidāriem pamatiem, un vēl bez tam mums ātrāk izdotos izkļūt no patreiz valdošās krīzes it visās sadarbības jomās. Pēdējā laikā Polija ir piemeklējuši smagi plūdi, pie tam ne tikai Polija, un tas ir skaidri pierādījis, ka energopiegādes drošība nav tikai un vienīgi energo atkarības samazināšana no gāzes un naftas produktu piegādātājiem. Nē, energo piegādes drošība ir jānodrošina brīdī, kad elektrotīkls un kontakta esošā elektrība vairs nedarbojās. Ko mēs piedāvājam iedzīvotājiem tad? Arī tā ir energo infrastruktūra. Tas valstīm izmaksā dārgi. Es pilnībā piekrītu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu darboties Buzeka kunga pieminētajos četros tematiskajos novirzienos. Pie tam uzskatu, ka riski un izaicinājumi ir globāla rakstura, un tiem ir nepieciešami globāli risinājumi. Protams, ir tādi risinājumi, kuri ir jāmeklē un jāizstrādā un jāizveido reģionālā līmenī, un tomēr es domāju, ka jaunais līgums ir iespēja priekšsēdētājs. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Lietuvas pārstāvim Stankievičas kungam. Liels paldies! Sākumā Es vēlējos uzteikt eh, plānu energo kopienas izveidei Eiropā. Tā mēs varētu izveidot pietiekam labu infrastruktūru, diversificēt uh, eh, energo avotus, un tas ir uh, atbilstoši Eiro, li, Lietuvas interesēm. Lietuvas energo apgādes drošības uh, stratēģija balstās uz sadarbību un drošību. Uh, Tāpat mēs vēlamies izveidot kopīgu energotīklu Baltijas jūras reģionā. Tādā veidā Baltijas valstīs energointegrācija tiktu garantēta. Pateicoties reģionālajai integrācijai, mēs mēģinām e, izveidot labākas sadarbības punktus ar Skandināvijas tirgiem, un tādā veidā, protams, ir iespējams e, realizēt integrācijas projektus. Energo kopienas izveide varētu palīdzēt garantēt solidaritāti, kas ir atrunāta Lisabonas līgumā. Es ceru, ka energo apgādes drošība būs jautājums, kas būs aktuāls pilnīgi visām dalību valstīm, un tās izrādīs interesi sadarboties energo jomā. Lietuvas parlamentā Mēs apspriedīsimies par šo enerģētikas plānu, bet es esmu pārliecināts, ka Lietuva būs gatava iestāties šajā energo kopienā. Liels paldies! Eiropas sociālo un ekonomisko lietu komitejas vārdā Valfkungs lūdzu. Herr Präsident! Priekšsādētāj kungs, cienītās dāmas un godātie kungi, sākumā vēlējos pateikties par to, ka Eiropas sociālo un ekonomikas lietu komitejas pārstāvis tika uzaicināts uz uh, līdzdalību šajās debatēs. Kā jau jūs noteikti būsiet informēti, mēs esam pienākuši veselu virkni atzinumu par uh, tām problēmām, par ko šodien tiek diskutēts šajā zālē. Es īstenībā vēlējos pieskarties pēdējam atzinumam, jo tas saskaras tiešā veidā ar, ar to, par ko tieši šodien debatējam. Uh, Tas ir Eiropas komisijas piedāvātais plāns par energo par tādu tehnoloģiju izveidi, kas um, radītu pēc iespējas mazāk CO2 izmešu. Uh, Eh, jau ievadvārdos tika teikts, ka šāda tehnoloģija izveide ir viena no galvenajām panākumu ķīlām, lai mēs varētu parūpēties par ilgspējīgu un konkurētspējīgu energoapgādu Eiropas Savienībā. Bet, protams, tas var notikt tikai tad, ja mēs visi apkoposim savus pūliņus. Un tas ir jautājums, par ko mēs šodien apspriežamies. Proti, cik lielā mērā mums ir jāsadarbojas, lai varētu sasniegt šo mērķi. Eiropas sociālo un ekonomisko lietu komiteja tomēr ir ārkārtīgi nobažījušies par to, ka komisija eh, vēlas eh, no dalību, valst, dalību valstu un dažādu uzņēmumu īstenotos pūliņus novērtē pārāk zemu. Tādēļ mūsu komitija vēlas, lai komisija, dalību valstis un uzņēmumi eh, runātu par kopīgo finansējumu koncepciju. It sevišķi es vēlētos atsaukties uz to, ko mēs dzirdējām šodienas uzrunās, proti CO2 certifikāti un iespējamā CO2 nodokļa ieviešana. Tādā veidā mēs patiešām būtu daudz ko paveikuši, lai izvairītos no klimata pārmaiņām, un mēs būtu radījuši jaunus finansējumu avotus būtu aplami e, šo finansējumu paredzēt citiem mērķiem. Nē, tie ir jāparedz tehnoloģiju nomaiņai, lai mēs varētu um, pašreizējās tehnoloģijas nomainīt ar jaunām, ilgspējīgām zaļām tehnoloģijām. Es domāju, tas ir galvenais kodols e, šajā atzinumā. Un tagad es citēšu angļu valodā vienu teikumu no šī atzinuma, un viens no runātājiem par to izteicās. Proti, enerģija, ko ir iespējams atļauties, par ko cilvēki var samaksāt, tas ir mūsu dzīves veids un Eiropas kopīgie pienākumi. Un mēs jau pieņēmām vairākas iniciatīvas savā komitejā vēl pirms šīs tikšanās. Mēs jau toreiz sapratām, ka ir nepieciešams visiem kopīgi ieguldīt savus pūliņus, lai varētu sasniegt panākums. Mēs nedrīkstam šīs problēmas vērtēt pārāk zemu un dalību valsts pašas uh, saviem spēkiem uh, nesadarbojoties, tos nevarēs atrisināt. Un es nezinu, vai viss kontinents kopumā vai sadarbojoties visiem kopā mums pat izdosies šīs milz problēmas jautājums atrisināt, bet tas jau ir daudz vienkāršāk nekā katram atsevišķi. Paldies! Paldies, un tagad es dodu vārdu pārstāvam Itālijas, kas solīkungam. Prieksēdētāji kungs! Itālijā mēs esam palielinājuši pūliņus, lai izpildītu Eiropas Savienības vadlīnijas eiro energotaupīšanai un energotirgumu. Šobrīd Itālijā mēs veidojam liberālāku energotirgu, kas eh, varbūt veicinās, mēs tā ceram, elektrības un gāzes cenu samazināšanos, ja vismaz to konkurences pieaugumu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izveidot dabas gāzes likumdošanas pakotne. Mums ir jārunā arī par vidē draudzīgām tehnoloģijām. Mēs runājam par liberālu energotirgu, kurā darbotos vairāk energopiegādes operatori. Mēs uzskatām, ka Eiropa ir pieaugusi, lai būtu gatava šādam liberālam tirgum. Es uzskatu, ka labāk vajadzētu iesaistīt arī lielos energopatērētājus un strādāt ar viņiem un izveidojot jaunus gāzes uzkrājumus, kuri Itālijai varētu uh, nodrošināt labākus gāzes resursus un samazināt atkarības līmeni. Dalību valsts var izmantot arī Eiropas līmenī pieņemto likumdošanu. Es uzskatu, ka tuvākajos gados Itālijai vajadzētu kļūt par sava veida ratu rumbu, sava veida nabiņu visas Eiropas apgādāšanai ar gāzi. Itālijas valdība ir veidojusi daudzveidības palielināšanos energopiegādes ziņā. Mēs uzskatām, ka energoavotu dažādošana ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem Eiropas energodrošībā. Mēs runājam par Eiropu 2020-2020 20 energo pakotni, un eh, mums vajadzētu runāt arī par kodolenerģijas izmantošanu. Šobrīd mēs sadarbojamies ar veselu virkni partneru Eiropā, lai izveidotu tā saucamās trešās paudzes kodoreaktors, kuri būtu gan ja izmantotu jaunākās tehnoloģijas, gan tie būtu arī stipri drošāk par patreiz darbojošamies. Uh, Vēl bez tam mēs uzskatām, ka Itālijā ir būtiski jāsamazina elektroenerģijas cenas. Es redzu, ka vairāk laika man nav, tāpēc vēlētos pateikties diviem ekspertiem. Es ļoti augstu novērtēju gan viņu darbu, gan viņu teikto. Uzskatu, ka Eiropai būtu jādarbojās divos līmeņos. No vienas puses, vienā līmenī ir jānodrošina energopiegādes drošība, un no otras puses mums ir jādarbojas kā pasaules pionierim. Mums ir jārunā par videi draudzīgiem energoresursiem, energoavotiem pasaulē. Mēs nevaram vienkārši pateikt uzņēmumiem Eiropā, tagad būsim energodraudzīgi un jūs vairs nevarat izmantot fosilās degvielas. Nē, mums ir jāpiedāvā viņiem alternatīvi energoavoti, bet tas bieži vien ir pārāk dārgi. Varam nonākt situācijā, kad Eiropa stipri zaudē konkurētspēju pasaules līmenī. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad es došu vārdu Gožuškovas kundzei no Čehijas Republikas. Lūdzu! No pane predsedajīci! Labdien! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Dāmas un kungi, es arī gribētu piedalīties šajās debatēs un runāt uh, no tādiem diviem skatījumiem. Eiropas integrācija bija uh, savulaik atbilde Uh, otrā pasaules kala rezultātiem. Mērķis bija toreiz nodrošināt mieru Eiropā un instruments bija sadarbīga resursu izmantošana. Mums bija akmeņogļu un tērauda kopiena, kas uh, jau šeit tika pieminēta. Tagad cilvēki uh, mieru un demokrātiju uztver kā pašas par sevi saprotamas lietas, un arvien vairāk mēs redzam, uh, nacionālismu pazīmes, kas eh, kavē Eiropas Savienības integrāciju. Tomēr ir divas jomas, kurās integrācijai. Integrācija būtu jāstiprina. Viena no tām ir pret klimat, cīņa pret klimatiskām izmaiņām un energodrošība. Neviena individuāla dalība valsts nevar stāties pretī šiem izaicinājumiem viena pati. Tas ir tik skaidri un acīm redzami. Bet tas būtu jāizskaidro katram Eiropietim. Ļoti daudz, kas jau ir izdarīts, un šajā konferencē mēs param vēl vienu soli uz priekšu un gribētu pateikties Buzekungam par iniciatīvu. Es gribētu norādīt vēl vienu lietu. Jā, šis jautājums netiks atrisināts, tad mēs netiksim uz priekšu. Mums ir nepieciešama apmācīt, izglītot zinošu cilvēku, cilvēku, kas spēj mācīties mūža garumā, kuriem ir stabila izglītība, pamatīga izglītība un kam ir morāls principi, jo energo piegāžu jautājums ir ārkārtīgi atbildīgs. Mums trūkst šādu cilvēku Čehijas republikā, bet domāju, ka uh, tāpat ir arī citur Eiropā. Kad mēs runājam par energo piegādu un energo drošību, jāpatur prātā tie cilvēki, kas eh, to nodrošinās mūsu vārdā. Domāju, ka izglītība un eh, apmācība ir eh, dalību valstu kompetences jautājumu, bet ja mēs gribam izveidot strateģisku kopēju politiku, tad Eiropas Savienībai jāatbalsta ne tikai pētniecība un attīstība šajā jomā, bet arī jāveicina tehniskā apmācība, mobilitāte, mācības mūža garumā, un tam ir jābūt Eiropas apmācības pašā centrā. Paldies! Buzekungs, lūdzu. Eh, panu Paldies, liels paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies uh, Roho kungam par to, ka viņš uzņemas sēdes vadību uz kādu brīdi. Tagad es esmu atgriezies šajā vietā. Ir pieteikušies vēl astoņi runātāji. Runātājs saraksts atrodas manā priekšā uz galda. Tur ir pierakstīts viss, kas vēlējās izteikties. Un uh, Dārgie kolēģi, lūdzu iekļauties divi ar pusminūtēs, tātad par pusminūtu mazāk nekā iepriekšējiem runātājiem. Lūkšu jums ievērot šos limitus. Nākamais Balonta kungs no Zviedrijas, lūdzu. Jā, tak. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, ka mums ir tā iespēja šeit satikties un runāt par tik svarīgiem jautājumiem kā Eiropas energoapgāde. Vēlētos pateikties arī par ļoti interesanto prezentāciju, kur dzirdējām no abiem ekspertiem. No Zviedrijas puses mēs nerunājam tikai un vienīgi par energo līmeņa drošību sadarbības līmenī. Patiesībā tā ir izvēle, kādā energo līmenī mēs sadarbosimies. Es vēlētos pateikties, pateikt, ka mēs nerunājam par konkrētas sadarbības formām, mums ir jārunā par šīs sadarbības mērķi. Runājot par energo līmu, līgumu, tad tas stipri atšķirsies no tā līguma, kas balstās uz fosilajām degvielām. Uzskatu, ka mums ir jāizvēlas, kādu infrastruktūru izveidot Eiropā, kādus energoavots Eiropas Savienība atbalstīs. Patiesībā sadarbības mērķim būtu jābūt pārējais periodam uz pilnīgiem atjaunīgajiem resursiem Eiropā, pilnībā jāatsakās no fosilējās degvielas un kodola enerģijas. Es uzskatu, ka tas nāks par labu gan jaunu darba vietu izvērē, izvēdē energodrošībai un ekonomikai. Eiropas ekonomika iegūs, jo gan vēja enerģija, gan bioenerģija, gan ūdens enerģija ir konkurētspējīga, un visām šīm enerģijām cenas visu laiku samazinās. Runājot par jaunām darba vietām, tad ieguldījumi jaunās e, energoresursos un tehniskajos risinājumos atmaksājas, bet to nevarētu teikt par kodolenerģiju. Tas pats attiecās arī uz energodrošību, jo atjaunīgie resursi ir pieejami pilnīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tas nāks par labu gan šodien, gan atmaksāsies nākotnē. Līdz ar to nerunāsim tikai un vienīgi par sadarbību energo līmenī. Mums ir jānāk par kopīgu mērķi, tas ir svarīgāks kā tikai sadarbība. Mums ir jābūt tādam mērķim, kas balstās tikai un vienīgi uz atjaunīgiem resursiem. Paldies! Dziękuję panu za wypowiedź. E, Paldies! Jā, mums ir svarīgi saprast, kur aiziet investīcijas, un jūs izteicāties ļoti precīzi. Paldies! Nākošais runātājs ir Roberto Tortoli no Itālijas. Paldies, priekšsādātāji! Eiropa pēdējo gadu laikā ir parādījusi, ka tai ir drosme starptautiskā mērogā risināt izaicinājums, kas pastāv dažādās jomās, um, enerģētikā un uh, vidas jomā ir sevišķi. Uh, pasākuma pakotne parāda līdz ar savu esamību, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešama kopīga rīcība energo drošības un apgādes jomā un tāpat arī cīnoties pret uh, klimatiskajām izmaiņām. Nepieciešams samazināt emisijas. Eiropa ir radusi līdzsvaru starp nepieciešamību panākt progresu un tāpat laikā saglabāt vidi. Uh, un uh, paturēt ražošanas līmeņus uh, nemainīgā apjomā, bet līdz šim Eiropa nav spējusi izmantot Kopenhāgenes panākumus un nav sasniegusi pats savus izmirzī, izvirzītos mērķus. Var jau būt, ka tikai tad, kad mēs varēsim pārvarēt uh, pašu savu iekšējo spriedzi debatēs par vīdi, tad mēs varēsim uh, rīkoties tālāk. Varbūt, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību visām notiekošajām debatēm un risināt šos jautājumus augstākajā līmenī. Tāpat laikā mums ir jābūt atbildīgiem par to piesārņojumu, ko mēs radām. Mums ir jāuztur ekonomiska attīstība un ir jāved sarunas ar ekonomiskiem partneriem uh, citās valstīs. Tas viss ir jādara balstoties uz politisko vēlmi un nevis balstoties uz kaut kādiem ideoloģiskiem apsvērumiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas un starptautiskā līmenī mēs visi uzņemtos lielo atbildību, kāda mums ir par uh, atbildīgu lēmumu pieņemšanu. Te nav runa tikai par emisiju samazināšanu par 20 vai 30 procentiem. Mums ir jāiet vēl tālāk, un mūsu skatījumam jābūt tālākam. Uh, It īpaši ņemot vērā šo uh, ekonomisko recesiju, kādā mēs atrodamies. Mums nepieciešamas lielas izmaiņas ražošanas un produktivitātes procesos ir jāsamazina energopatēriņš, tāpat laikā jāuztur ražošanas un produktivitātes līmeņi, un tieši tāpēc mums uh, būs nepieciešams veidot, nodrošināt daudz drošāku ekonomiku, un uh, līdz ar to ir jārisina energo pieprasījuma piedāvājuma jautājumu, paturot prātā, ka fosīlie kurināmie uh, resursi ir uh, ierobežoti un mums jāpieņem lēmumu par ilgspējīgiem resursiem to izmantošanu. Un kas notiks ar kodolenerģiju? Ir ārkārtīgi svarīgi samazināt emisijas un līdz ar to ir svarīgi arī taupīt energoresursus un uh, ka mēs energo patēriņa samazināšana ir ļoti būtiska. Ir nepieciešams jauns pakts vidas aizsardzības ziņā un jāparāda, kādas ir mūsu vēlmes izmantot jaunos uh, zinātnes sasniegums. Paldies! Un nākošais ir Andrejs Gržibs no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis ir ārkārtīgi labs jautājums. Tātad, vai mums vajadzīga Eiropas uh, energo kopiena vai nē? Man ir prieks, ka mēs šeit diskutējam kopā ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Jautājums ir ārkārtīgi interesants. Tas uh, ir novedis pie ļoti interesantām teorijām, kuras mēs uzklausījām, tīpaši no mūsu viesu puses. Man bija interesanti uzklausīt eh, to, kāda ir bijuši trūkumi, kas nav izdevies līdz šinējās Eiropas eh, energopolitikās līdz šim. Pirms Lisabonas līguma ratifikācijas mēs runājām par Eiropas energopolitikas nākotni. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc bija nepieciešams Lisabonas līgums, bet tagad, kad šis līgums mums ir, mēs it kā aizmirstam, ka nepieciešama kopīga energo politika, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs gribējām pašu Lisabonas lēmumu, it īpaši manā valstī Polijā, ņemot vērā to, kāda ir mūsu ekonomiskā attīstība un kādi ir pašreizie apstākļi. Tāpat ļoti lielā mērā piekrītu tam, ko teica parlamenta priekšsādātājs Buzeka kungs Viņš ir uh, viens no šīs sanāksmes iniciatoriem un uh, uh, piekrītu arī mūsu viesiem, kas runāja par šo tiesisko ietvaru vai skatījumu uz jautājumu. Kā jūs zinat, tērauda nakmeņogļu kopiena bija veiksmīgāka nekā esošā pašreizējā energopolitika. Akmeņogļu un tērauda nolīgums vairs nav spēkā, tas ir iztecējis, un tāpat laikā mums nav nekas jauns, ko vietā likt īpaši tāpēc, ka šobrīd ir krīzes situācija, un uh, krīzes saistītie jautājumi mums ir jārisina. Mēs šobrīd redzam uh, tādu lielāku nacionālo uh, egoismu. Mums ir jāstrādā pie gāzes piegāžu drošības nākotnē. Mēs vienprātīgi rūpniecības komitejā lēmām šajā jautājumā, un tagad Mēs eh, redzam, ka notiek eh, diskusijas ar padomu un komisiju eh, par šo tēmu. Un es uzskatu, ka vienprātīgs lēmums Eiropas parlamentā varētu pozitīvi ietekmēt dalību valstu viedokļus. Domāju, ka dalību valstīm nepieciešams uh, atkāpties no šī egoisma. Paldies, un nākošais runātājs uh, Kolārska Babinskas kundze no Eiropas parlamenta. Paldies, es gribētu pateikties jums visiem, kas uh, ir devuši ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā. Tāpat gribu pateikties parlamentu priekšsēdētājam Buzekam par to, ka viņš ir saicinājis mūs kopā šai sanāksmē. Domāju, ka Eiropas Savienība virzās uz priekšu nevis tikai krīzes dēļ, bet tā ir lielas idejas, lieli projekti. Nedomāju, ka krīze būtu mūsu vienīgā motivācija šajā brīdī. Domāju, ka tieši šī doma, šī ideja varētu mums ļaut mobilizēt Eiropas iespējas un spēku. Mani nedaudz satrauc atsauces uz uh, to, ka Eiropa it kā virzoties atpakaļ energopolitikas eh, jomā. To teica mūsu viesrunātāji, un viens no iemesliem tam ir tas, ka dalībvalsts pašas piekop katru savu politiku, bet jautājums te ir sekojošs. Ko mēs varam darīt nākotnē, ņemot vērā to, ka nacionālās intereses nav tālāk virzījušas, veidojušas, attīstījušas šo energopolitiku. Mēs uh, līdz šim esam piedzīvojuši neveiksmi, un jautājums tāpēc ir sekojošs, kā mēs no šo ideju fāzes varam pāriet uz ieviešanas fāzi, kas uh, jūsuprāt un buzekunga prāt būtu jādara tālāk. Paldies, un uh, paldies runātāja vārds Tanaka kungam. Um, paldies, priekšsādātāji, paldies, Buzekungs, paldies par šo iniciatīvu, bet to, tomēr es uh, piekrītu iepriekšējai runātājai. Un es nevaru saskatīt politisko vēlmu un gribu uh, pamatā šādām ambīcijām vai milzīgām idejām, kas ietvertu visu Eiropas Savienību. Uh, kaut gan, Eiropas, uh, kaut gan energopolitika paliek kā prioritāte mūsu dalībvalstīm un ir Eiropas Savienības līmenī un CO2 izmeši ir jāsamazina tomēr. Uh, Uh, ir milzīgs nogurums no paplašināšanās un no līgumiem, un mana grupa ECR grupa varbūt pauž tādu minoritāru viedokli, bet mēs ļoti, mēs ticam uh, pastiprinātās sadarbības uh, principam energopolitikā. Un uh, tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu izpratnē, un uh, īpaši arī mūsu poļu un čehu kolēģiem mūsu grupā, bet, kā jau es teicu, mēs visā visumā dodam priekšroku starpvaldību sadarbībai šajā jomā, kā virzību uz priekšu, un ir jāizmanto jau esošais līguma Eh, juridiskais pamats eh, tātad 194. pāns, eh, iekšējā tirgus noteikumi, konkurences noteikumi. Es nedomāju, ka mums ir nepieciešams jauns ECC līgums, grandios līgums, kas aizstātu to, kas šobrīd vairs nav spēkā, kur termiņš ir beidzies mana valsts, es domāju, pilnīgi droši apvienotā karalista noraidīt jebkādu jaunu Eiropas Savienības līgumu referendumā. Es domāju, tādā veidā taustu paustu nostādu, nu, un es Nevar iedomāties, ka apvienotā karalista nobalsot par kaut ko tādu. Pastiprinātā sadarbība varētu būt kaut kāds pieņemams risinājums, teiksim, deviņas vai vairāk valsts, kas virzas kopā padziļināt šajā jomā, un it īpaši doma par vienoto Eiropas uh, uh, Savienības energoregulātori arī šo domu mēs noteikti noraidam, jo uh, noteikti vajadzētu ciešāk sadarboties nacionāliem regulātoriem. Tāpat arī nodokļu paaugstināšana, fiskālās pilnvaras, es domāju, ka tām jomām arī nevajadzētu ķerties klāt, vismaz apvienotās karalistas kontekstā. Labāka uzglabāšana. Uh, vai kopīga iegādes politika naftas, gāzes jomā. Šādas lietas noteikti vienmēr var darīt, balstoties uz brīvprātīgu sadarbību starp 27 dalību valstīm, un domāju, ka komisijai vajadzētu šāda veida iniciatīvas uh, uztvert ļoti nopietni. Uh, energoresursu uh, kopums uh, un izvēle. Jautājums par uh, atomenerģiju. Tam ir jāpaliek uh, kā nacionālo valstu kompetences jautājumiem. Man šķiet, ka uh, Uh, dalībvalstīm, jo tā būs grūti izpildīt izvirzītos mērķus, un uh, priekšsādātājs pārtrauc runātāju, saka, Tana kungs, jūs runājat vairāk kā trīs minūtes. Es atvainojos, saka Tanas kungs, un pēdējais komentārs tātad bija, ka uh, prezentācijas beigās viesi minēja, ka monetārā savienība ir tā kā piemērs, bet Deli Telegrāfa vakar rakstīja, ka Eirozona sabrukšot pēc pieciem gadiem. Es domāju, ka varbūt šis nav tas pareizākais mehānisms, tātad Eiro un monetārā savienība Savienību, ko citēt. Paldies, saka eh, Buzekungs, jūs izteikums ļoti interesants, kā viss pārējās runas, bet mums ir laika ierobežojums. Tā tad paldies vēlreiz, un uh, Rumānijas kolēģis uh, eh, Lezēkungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par atjaunīgiem energoresursiem, un es gribētu uzsvērt vienu aspektu, ko jau minēja mūsu viese Henčers kundze runājot par atjaunīgiem energoresursiem un par cīņu pret klimatiskajām izmaiņām. Tātad no politiskā viedokļa mums ir nepieciešams līgums enerģetikas jomā, kas varētu nospraust politisko un finansiālo ietvaru, lai eh, nepieļautu monopola situāciju un lai izvairītos no tādas situācijas, eh, kādas mēs esam pieredzīvojuši, tātad gāzes krīzes. Kā jūs zinat, no tehniskā viedokļa visiem energoresursiem mums ir nepieciešamas rezerves. Šīs rezerves Eh, būtu realizējams eh, ar visu valstu centieniem. Henčers kundze mums jau šeit minēja Spānijas piemēru, kur eh, saules enerģiju var izmantot, tāpat arī vēja enerģija Eiropas ziemeļos, tātad šie būtu divi papildinoši elementi. Un tieši tāpēc mums ir nepieciešams kopīgs energotirgus un nepieciešams kopējs tiesiskais ietvars, lai virzītu uz priekšu šo Eiropas Savienības politiku un lai tādējādi spērtu pirmo soli, lai uh, samazinātu energopatēriņu. Paldies! Un nākošais runātājs ir uh, Eiropas parlamenta deputāts Turmes kungs. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es domāju, ka tie izaicinājumi, ar ko mums jācīnās, ir patiešām milzīgi. 85 līdz 95 procenti Ehm, tātad tas ir tas procents, par kur mums ir jāsamazina CO2 izmeši līdz 2050. gadam, un tas nozīmē infrastruktūru maiņu, izmaiņas ēku politikā, transporta politikā, un īstenībā neviens neminēja to, eh, ka tas ir mūsu galvenais mērķis. Tad, kad ASV eh, jau ir nobažījušies par to, ka 2015. gadā mums varētu pietrūkt naftas resursu, un īstenībā šo cilvēku rīcībā ir tāda informācijas avoti, kas varbūt nav mūsu rīcībā. Līdz ar to mums ir nepieciešami jauni stimuli, lai varētu nu, atdzīvināt Eiropas enerģētikas politiku. Man ir um, trīs jautājumi ārkārtīgi interesantā pētījuma autoriem. Tad, kad mēs runājam piemēram par atkritumu apsaimniekošanu, ir ļoti noteikta hierarhija. Tātad mēs izmantojam mazāk preču, mazāk, kas rada mazāk atkritumu. Mēs mēģinām aizvien vairāk atkritumu pārstrādāt, bet es jūsu pētījumā neredzēju šo hierarhiju, šo uzbūvu, tātad kā uzlabot efektivitāti. Ko jūs par to domājat? Otrs jautājums uh, par šiem savienojumiem. Tad, kad mēs vedām sarunas par jauno Eiropas uh, regulātoru aģentūru, mēs vēlējāmies būt ambiciozāki, bet uh, Meronī lieta visu šo uh, pasākumu nobloķēja. Tā tad uh, kādi varētu būt šie uh, tiesiskie šķēršļi. Varbūt, ka jūs varētu mūs iepazīstināt par to, kā varētu labāk noslēgt šos gāzes iepirkuma nolīgumus. Man tas šķiet ārkārtīgi saistoši, jo mums ir jāsamazina sava atkarība uh, no energopiegādātājiem, piemēram, no tādiem energopiegādātājiem kā Krievijas, jo ja katru reizi um, dalību valstīm vajadzēs atkārtot klauvēt pie Gazprom durvīm, pie Puķinku un kabineta durvīm, nu varbūt mums vajadzētu klauvēt pie citām durvīm, tas tad būtu veiksmīgāk, varbūt jūs varētu arī uh, savu redzējumu par šo jautājumu paust. Liels paldies Turmesa kungam, sāka priekšsēdētājs, nākamais runātājs ir Rainers Vidmans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 Nacionālrāta. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Energo apgādēji ir jābūt ilgspējīgai, drošai un, protams, tai vajadzētu būt pietiekam pieejamai Eiropas Savienības pilsoņiem. Mums ir jāga, jāgādā par energo apgādes drošību un eh, tas ir mūsu kopīgais mērķis Eiropas Savienībā. Vēlējos šajā kontekstā eh, nedaudz pastāstīt par to, ko es domāju. Tātad daudzi runā par pilsoņu Eiropu, bet eh, vai mēs pietiekam daudz viņiem sniedzam? Padomāsim par uh, eh, kodola enerģiju. 3% no enerģijas nāk no atomenerģijas un uh, Es domāju, ka atomenerģija, kodola enerģija eh, varbūt citās dalību valstīs ir laba alternatīva. Un, piemēram, gāze, eh, kā arī citi fosilie kurināmie, ir eh, bieži vien arī bīstami energoavoti. Un tie ir tādi energoavoti, ko Eiropas Savienības pilsoņi ilgi nevēlas izmantot. Daudz pētījumi un aptaujas uz to Austrijā ir norādījuši. Tātad mēs esam Eiroatlantiskā atomu dalību valstis, mēs 40 miljonus Eiropā uh, maksājam par to katru gadu, bet mēs neizmantojam kodola enerģiju, un ir citas valstis, kas maksā vēl augstākas summas. Tātad vai nebūtu daudz viedāk un prātīgāk izmantot šos līdzekļus, lai Eiropa patiešām varētu virzīties uz priekšu atjaunīgo energoavotu jomā? Tātad, kādēļ mums, kas uh, ir valsts, kurā netiek izmantot kodola enerģija, ir jāmaksā savus pienesums atom, eiro atomu uzturēšanai? Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Vidmana kungam, un tagad pēdējais runātājs no tiem, kas pieteicās, būs Antonio Koreja de Campos. Viņš ir uh, tātad Spānijas deputāts. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Sākumā vēlējos uzteikt mūsu kolēģis no dalībvalstu parlamentiem un tāpat vēlējos pateikties visiem runātājiem, ekspertiem, kas patiešām mūs iepazīstināja ar ārkārtīgi saistošām prezentācijām. Un eh, viņu pieminētie jautājumi ir patiešām nozīmīgi visiem mums. Thank you. Energo kopiena, enerģijas nākotne, protams, tas ir atkarīgs arī no atšķirīgu dalību valstu redzējumiem. Dalību valstīm ir atšķirīgs geogrāfiskais stāvoklis, to ārējā atkarība no energo pie, piegādātējiem ir atšķirīga un, protams, arī energo patēriņu veidi nevienmēr ir identiski kur nu vēl energopolitika, ko dalība valsts piekopīja, ir dažādi tirgi un atšķirīgas stratēģijas, ir neatkarīgas stratēģijas, ir uh, koordinētas un citas ir tādas uh, satelīta vadības stratēģijas. Kāds salīdzināja Uh, pašreizējo situāciju ar Eiropas ogļu un tērauda kopienu, bet EOTK ietvaros dalību valstis bija uh, daudz tuvāks cita citai, uh, tika izmantota tikai viena tehnoloģiskā metode un potenciāls turpināja pieaugt. Tā tad bija sešas valstis, kas toreiz darbojās šajā kopienā, un mēs nevaram salīdzināt pašreizējo situāciju ar EOTK. Protams, šī piedāvātā stratēģija ir ārkārtīgi vērtīga. Pirmām kārtām tādēļ, ka tā ir elastīga, runājot par vidējo un ilgo termiņu, un tāpat šī stratēģija varētu vainagoties ar panākumiem, tādēļ, ka tā ir pieņemama visiem, bet, protams, pastāv arī zinām trūkuma. Viens no tiem varētu būt uh, atšķirīgas intereses, atšķirīgas geogrāfiskās situācijas atšķirīgi energoautonomijas um, atspērienu punkti un tā tālāk. Uh, noslēgumā vēlējos uzdot jautājumu, kā mēs varētu pārliecināt lielāko iedzīvotāju daļu par draudzīgākas energopolitikas izveidi un vajadzēs izvēlēties, vai tas būs brīvprātīgs risinājums un vai tas varēs atrisināt uh, problēmas nākotnē. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Eksperti vēlas uzdot jautājumus eh, Hančeras kundze un lūdzu pēc tam Vandervaldus kungs varēs atbildēt uz deputātu jautājumiem. Lūdzu. Nav iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem un izteikumiem, saka Vandervaldus kungs, bet nu es varbūt izteikšu vairākus vispārīgus komentārus. Un Hančeras kundze varēs varbūt pievērsties jautājumiem detalizētāk, arī reaģējot uz Turmes kunga izteikumiem. Tātad Eiropas ogļu un tērauda kopiena. Savā ziņojumā mēs neteicām, ka situācija pašreiz ir sliktāka nekā tad, kad tika dibināta EOTK Protams, ir eh, daudz eh, līgumu, tiesisko instrumentu, kas bija dalību valstu rīcībā, ka tās iestājas uh, ogļu tērauda kopienā. Un toreiz instrumenti bieži vien bija spēcīgāki nekā pašreiz. Otrām kārtām mums ir uh, tāda sajūta, ka atkarība no energo piegādājošām valstīm varbūt ir pieaugusi, bet šeit ir uh, jāuzsver arī varbūt vairākas veiksmes ieguvumi. Proti, mēs virzāmies uz tādu varbūt jaunu kopienas pakāpi, cenšamies izveidot kopīgo energopolitiku. Protams, ir iespējams, ka mēs varbūt pat spēlēsim nozīmīgu uh, lomu nākamajā industriālajā revolūcijā. Nu, daži komentāri. Nu, varbūt četras piezīmes es izteikšu tagad mēs esam pieredzējuši, ka dalību valstis visai negribīgi pieņem jaunus līgumus. Tagad ir stājies spēkā Lisabonas līgums, un, ja es pareizi saprotu, tas ir spējies spēkā arī tādēļ, ka tur ir konkrēti uz energopolitiku attiecinām nosacījumi. Politiskā grīpa, protams, ir uh, esoša, tā pastāv, bet ne visās dalību valstīs vienādā apmērā. Un, piemēram, Baltijas iniciatīva man šķiet eh, ir ļoti labs piedāvājums. Baltijas valstis, Ziemeļvalstis ir tāda maza valstu grupa, tālāk, piemēram, ir arī eh, Polija un citas valsts, kas atrodas Baltijas jūras reģionā, un tas varētu arī eh, īstenot nopietnas iniciatīvas un parūpēties par uh, eh, akī komunitāru spēcīgāku integrāciju. Es domāju, ja tiek izveidots uz brīvprātības principu balstīts modelis, eh, tad īstenībā ieguvēji ir visi. Protams, sadarbība ir iespējams paplašināt, un ja šī sadarbība balstās uz brīvprātības principu un politisko gribu, un dalību valsts vēlas šo sadarbību patiešām padziļināt, tas nāks par labu visiem, gan Eiropas Savienībai kopumā, gan valstīm atsevišķi. Es neesmu tehniskais eksperts, mēs esam juristi, bet ja mēs varam panākt vēl vienu industriālo revolūciju, tad tas patiešām ir uzteikšanas vērts fakts. Un tāda sabiedrība, kur emisijas, emisija līmenis būtu līdzvērtīgs, gandrīz līdzvērtīgs nulē, tas būtu ļoti labi, mēs kļūtu arī autonomāki. Ja mēs runājam par atjaunīgiem energoavotiem, mēs varēsim būt pašpietiekami šajā jomā un turpināsim darboties šajā jomā. Patiešām centīsimies kļūt pēc iespējas pašpietiekamāki. Un visbeidzot, pēdējais komentārs. Uzklausot visus. Thank you Eh, deputātus, es varu saprast, ka energo kopiena, kas balstītos uz kopīgu tīklu, būtu mūsu panākumu ķīla. Ja mēs savienosim energo tīklus, šeit nebūs nekādu zaudējumu, būs tikai ieguvumi. Un mēs, protams, balstīsimies uz savu solidaritāti. Līgums runā par kopīgu modeli, par eh, tīklu integrāciju. Un, protams, mēs varētu doties pa to